Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie alle. Godāmās dāmas un kungi, jūs visi esat laipni aicināti. Dārgie Nacionālo parlamentu kolēģi, Eiropas parlamenta deputāti, jūs visi esat aicināti mūsu Eiropas parlamentārajā nedēļā šeit plenārsēžu zālē Briselē. Pateicos arī Eiropas komisijas priekšsādātājiem Žānam Klodam Junkaram. Man ir liels gods jūs sveikt šeit parlamentā. Pateicos jums par jūsu klātbūtni. Dāmas un kungi, es eh, mēģināšu jūs iepazīstināt ar dažām procesuālām lietām. Pēc tam eh, es pats oficiāli atklāšu šo sanāksmi. Pēc manis runās uh, Eiropas komisijas priekšsādātājs Žanklauds Junkers, un pēc tam es došu diviem vai trim kolēģiem uh, vārdu uz eh, desmit minūtēm vispirms Bērses kundzei, kur izteiksies par savu iniciatīvas eh, ziņojumu par ekonomiskās pārvaldības satvara eh, pārskatīšanu, esošās situācijas analīzi. Viņa jūs iepazīstinās ar šo ziņojumu, pēc tam došu vārdu Lolitai Čigānai. Latvijas prezidentūras pārstāvēja kura runās par ekonomisko pārvaldību no nacionālās perspektīvas, un pēc tam runās uh, Vācijas uh, Bundestāga budžeta komitejas uh, priekšsādātājs Norberts Bārtle, kurš runās par ekonomisko pārvaldību no nacionālās perspektīvas, uh, pārstāvot Vācijas Bundestāga viedokli. Pēc tam mēs noturēsim jautājumu un atbilžu uh, sesiju Un par to es jau tagad jums uh, gribēju paust dažus provizoriskus komentārus. Mēs gribētu dot pēc iespējas, uh, vārdu pēc iespējas vairāk kolēģiem, un, lai tas būtu iespējams, visiem ir jāievēro atvēlētais runas laiks. Es ierosinu atvēlēt uh, katram runas laiku divas minūtes. Eiropas parlamentā, jāteic kolēģi, tas jau ir ļoti garš runāšanas laiks. Un ja jūs uh, pārunāsiet ar politisko grupu vadītājiem, jūs dzirdēsiet garus stāstus par to. Divas minūtes jau ir ļoti daudz. Kopumā es zinu, ka tas nav garš laiks, bet es aicinātu jūs ievērot šo atvēlēto runas laiku. Uh, uz uh, saviem sēdekļiem jūs atradīsiet tās augtos, uh, sauktās speaking cards, runāšanas kartītes. Mēs nolikām tās katrā vietā, katrā sēdvietā. Un tad, ja jūs vēlaties piedalīties diskusijā un izmantot runāšanas tiesības, tad aizpildiet šo kartīti un iedodiet to zāles uh, pārziņiem. Tad priekšā mēs zināsim, ka jūs vēlaties uh, izteikties un to reģistrēsim. Uh, Mēs mēģināsim darīt tā, ka uzklausam trīs uh, nacionālo parlamentu pārstāvis un pēc tam vienu Eiropas parlamentu deputātu. Tā kā prezidentam Junkaram ap 10.30 ir jādodas prom, jo viņam ir arī citi pienākumi. Mēs ar viņu vienojāmies, ka viņš 10.30 uh, uh, atbildēs uz jautājumiem droši vien 5 līdz 10 minūtes maksimāli, un tad arī viņam būs jādodas prom. Tāpēc precīzi pulksten 10.30 neatkarīgi no diskusijas uh, attīstības mēģināsim to pārtraukt un dosim vārdu Junkerkungam. I switch now to English, ladies and gentlemen. Un tagad es pāriešu uz angļu valodu, dāmas un kungi. Komisijas eh, priekšstādātājs Junkara kungs, eh, Bereses kundze, Čigānes kundze, Bartles kungs. Dārgie kolēģi, man ir milzīgs prieks jūs sveikt Eiropas eh, parlamentā, trešajā Eiropas parlamentārajā nedēļā. Un ar šo konferenci mēs atšķiram jaunu lapusi parlamentārisma vēsturē Eiropā. Pēdējo trīs gadu laikā mēs esam panākuši izšķirošu progresu, institucionalizējot uh, sadarbību starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu un es esmu iepriecināts, ka vairāk nekā 120 deputātu no 26 valstīm piedalās šajā konferencē. Tas ir spēcīgs signāls, ka abas puses ir apņēmības pilnas uzlabot mūsu sadarbību un stiprināt uh, Eiropas semestra demokrātisko kontroli. Mana personīgā pārliecība ir tāda, ka uh, nacionālo parlamentu deputāti un Eiropas parlamenta deputāti nav sāncenši, bet gan eh, partneri mūsu kopējā darbā nodrošināt uh, demokrātisko atskaiti un ievērot uh, demokrātiskās uh, kontrolas principus. Jūs zināt, ka Eiropas integrācija var darboties tikai tad, ja tā balstās uz ciešu sadarbību starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Uh, Lisabonas uh, līgums uh, tiek bieži aprakstīts kā parlamentu uh, līgums, kurš ņem vērā Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu pilnvars. Nacionālajie parlamenti pašlaik ir atzīti, plašāk atzīti un tiem ir palielinātas pilnvaras, tīpaši līdzdalības un subsidiaritātes jomā. Lisabonas līgums atzīst, cik svarīga ir sadarbība starp šīm iestādēm. Uh, izveidojot uh, starpparlamentu sadarbību. Un tā kā Eiropas parlaments spēr vairākus soļus, lai pierādītu savu apņēmību uzlabot uh, parlamentāro dimensiju Eiropas Savienībā, kā to pierāda rezolūcija, kur mēs apstiprinājām 2009. gadā. Toreiz 2009. gadā parlamentārismu perspektīvas Eiropā izskatījās uh, ļoti rožainas, tomēr realitāte uh, pierāda, ka pēdējo gadu laikā, šo krīzes gadu laikā, e, realitāte ir atšķirīga. Eiropa piedzīvo vienu krīzi pēc otras, un lēmumi, kurus, e, lēmumus aizvien biežāk pieņem valsts un valdību vadītāji aiz slēgtām durvīm. Un uh, tas ir eh, nostūms maliņā gan nacionālos parlamentus, gan Eiropas parlamentu. Eiropas parlaments saprot, ka nacionālajie parlamenti ir nobažījušies par komisijai uzticēto lomu budžetu vērtēšanā ļoti agrīnā stadijā. Un arī es gribēju teikt, ka mēs esam norūpējušies Minēšu piemēru. Nacionālajie parlamenti, tīpaši to budžeta un finanšu komitejām, ir jāspēlē būtiska loma budžeta pieņemšanas procesā. Jūs pārbaudāt, vai valdības terē naudu atbilstoši tiesību aktiem. Jums ir tiesības grozīt budžeta projektus, un ja mēs apdraudam šīs būtiskās parlamentu pilnvaras, tad paliekam pie demokrātiska vakuma, un tam mēs nevaram piekrist un nekad nepiekritīsim. Dāmas un kungi, ir nepieciešams vairāk Eiropas budžeta politikas jomā. Un tas ir vienīgais veids, kā virzīties uz priekšu. Ja krīze mums kaut ko ir iemācījusi, tad tas ir tas, ka mēs vairs nevaram piekāpties un samierināties ar to, ka Eiropas ekonomika sastāv no vairākām melnajām kastēm. Mūsu nacionālās ekonomikas un Eiropas ekonomika ir cieši saistītas. Tas, kas notiek vienā valstī, cieši ietekmē to, kas notiek citviet un tāpēc eh, ir jāmeklē Eiropas līmeņa risinājumi. Tieši tāds ir arī Eiropas pusgada mērķis sniegt eh, dalībvalstīm politiskās vadlīnijas, uzlabot politiku koordināciju Eiropas Savienības valstīs un dažādās politikas jomās. Šai koordinācijai ir jānotiek Eiropas līmenī. Mēs pilnībā atbalstām šādu pieeju. Tomēr mēs samierināsimies ar plašākām Eiropas pilnvarām, tad, ja tā um, nāks par um, mazākas parlamenta lomas cenu, mēs atbalstām demokrātisko atbildību ikvienā solī, kas skāra nacionālos budžetus, un tāpēc mēs aicinām Eiropas komisiju sagatavot valstīm specifiskām un iepazīstināt valstis ar valstīm specifiskajām rekomendācijām pirms tās tiek apstiprinātas Eiropas parlamentā un padomē. Uh, Eiropas parlaments eh, te varētu spēlēt eh, būtiskāku lomu uzlabotā sadarbībā ar nacionālajiem parlamentiem, lai uzlabotu demokrātisko atskaitīšanos par pieņemtajiem lēmumiem. Un, dāmas un kungi, dargie kolēģi, lai likvidētu demokrātijas eh, deficītu jaunajā ekonomikas pārvaldības satvarā, ir nepieciešams tajā stingrāk iesaistīties gan nacionālajiem, gan Eiropas parlamentiem, gan lēmumu pieņemšanā, gan to īstenošanā. Mēs apzināmies, ka daudzas problēmas joprojām ir jārisina, daudzas uh, problēmas ir jārisina tuvāko dienu laikā Eiropas uh, semestri ietveros un uh, arī starpparlamentārajā konferencē. Un tāpēc šodien mēs apspriedīsim horizontālo izaugsmes stratēģiju vidē termiņu pārskatīšanas uh, ietveros. Uh, tajā, ko mēs saucam par Eiropas stratēģiju 2020. gadam. Tas nozīmē ilgspējīgu izaugsmi, jo ne jau individuāli rezultāti palīdzēs mums sasniegt vēlamo, bet gan centienu koordinēšanu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs ņemtu vērā arī pavasara samita rezultāts, kur tiks apspriest ekonomiskā pārvaldība. Mums visiem ir jāuzņemas atbildība, un es eh, sagaidu konstruktīvu diskusiju un veiksmīgu sadarbību ar jums, jo šī igadējā konference paver jaunu lapus Eiropas demokrātijas vēsturē. Mums ir visi iemesli ar to lepoties, kā arī darboties, eh, lai tas būtu veiksmīgi. Dāmas un kungi! Tuvāko dienu laikā es ceru, mūsu diskusijās e, ieskicēsies jauni risinājumi un mums izdosies e, radīt nepieciešamo spiedienu arī uz komisiju, kurš šeit šodien pārstāv tās e, prezidents, kuram es tagad dodu vārdu. Godājumais priekšsādātāji, dārgo Martin, godājumās dāmas un kungi, deputāti, gan Eiropas parlamenta deputāti, gan Nacionālo parlamentu deputāti, kurus es eh, visus šeit sirsnīgi gribēju sveikt. Katra tikšanās ar Mārtiņu Šulcu man ir īpašs piedzīvojums. Eh, viņš man teica, ka man ir laiks līdz 10.30. To es līdz šim nezināju, jo man bija teikts, ka es drīkstu te palikt līdz bez 15.10 15 pāri desmitiem, bet ja viņš saka, ka 10.30, tad labi. Atbildēšu arī uz jautājumiem tajā laikā, ko viņš uzskatīs par nepieciešamu, pakļaušos Eiropas parlamenta eh, priekšsēdētāja sacītajiem un jūs eh, sakāt, ka komisijai šodien ir jāsaka, kā mēs strādāsim. Jāteic, ka to pēdējo apgalvojumu es daļai tomēr apšaubu. Es nezinu, vai tas tā būs, bet tomēr es ļoti priecājos šorīt no rīta būt eh, te klāt. Es esmu ārkārtīgi priecīgs eh, būt kopā ar jums eh, šeit šodien Eiropas parlamentārajā nedēļā, un tas, ka šī sanāksme notiek šādā formātā, tas parādījās pirms dažiem gadiem krīzes uh, epicentrā, bet šobrīd mm, tas jau notiek trešo reizi kopš eh, šādas sanāksmes eh, tika ieviestas. Jūsu šodienas un rītdienas diskusijas ir dzīves apliecinājums tam, ka tas, ko mēs apspriežam un darām Eiropas Savienības līmenī, ir mūsu kopīgajās interesēs un mūsu kopīgajā atbildībā. Eiropas eh, Savienība ir dalība valstu un Eiropas institūciju kopuzņēmums, un tai ir protams, jāatbilst uh, kontrolas leģitimitātes un atbildības kritērijiem uh, visos līmeņos. Patiesība ir tā, ka jēdziens ekonomiskā pārvaldība un Eiropas semestris ir sveši jēdzieni lielākoties mūsu pilsoņiem pats attiecībā uz visa procesa novērtējumu izvēli un ņemot vērā mūsu valodu atšķirības. Man patīk iedziens ekonomiskā valdība. Man tas ir paticis kopš paša monetārā savienības veidošanas sākuma, pēc starpvaldību konferencēm, pēc kā, pēc kā tika noslēgts Māstrikts līgums, kur man bija tas gods eh, būt par priekšsēdētāju bet eh, tomēr vi, par visiem ekonomiskās pārvaldības jēdzieniem runājot, es eh, saprotu, ka tā piekritēju skaits pieauga. Tomēr vieni saka ekonomiskā valdība, citi saka ekonomiskā pārvaldība, ekonomiskā vadība, it kā mēs nevēlētos vārdā nosaukt to procesu, kuram būtu jāiestājas. Kopš Maastrichts procesa sākuma es atbalstīju ekonomisko politiku koordināciju. Esmu sasniedzis tādu vecumu, kurā mēs labprāt iegrimstam um, atmiņās 90 Septītajā gadā es vadīju novembrī Eiropadomi, kas nodarbojās ar ekonomisko politiku koordinācijas stiprināšanu. Ir padomas rezolūcija par to, ka dalībvalstis un parlamenti, kuru tiem nāktos pārlasīt, jo tur ir iekļauti visi ekonomiskās pārvaldības aspekti. Tajā pašā gadā mēs eh, izveidojam Luksemburgas procesu, kas attiecās uz nodarbinātības politiku. Tā kā es vadīju abas šīs padomas, esmu vienīgais, kurš par tiem atcerās. Ekonomisko politiku koordinācijas stiprināšana un gadskārtējā Eiropa domi, kas ir veltīta nodarbinātības eh, politikai. Tas viss tika saplodināts vēl citā procesā, un par to mēs runājam šodien un dēvējam to par Eiropas semestri. Kas piešķir vairāk viengabalainības tam procesam, kuru iepriekš mēs jau bijām uzsākuši un kurš ir pilnīgāks nekā iepriekšējie. Eiropas semestris. Tā nav ne daļa literatūra, ne tikšanās pie alus glāzes vai vīna glāzes, bet tas ir nopietnas pasākums. Un Eiropas semestrim ir jākļūst par kopīgu īpašumu gan padomēji, gan eh, parlamentam, gan komisijai, gan dalībvalstu parlamentiem. Eh, pagaidām izpaliek eh, šī Eiropas semestrā pieņemšana no Nacionālo valdību puses. Tomēr mums būtu jākoncentrējas uz saturu tam, ko esam iecerējuši veikt kopā. Mēs esam izveidojuši ļoti sarežģītu pasākumu, ko neviens, ne parlamentārieši, ne ministri, ne pilsoņi līdz galam neizprot. Un turpmāko gadu laikā es strādāšu pie tā, lai šo sarežģīto pasākumu vienkāršotu. Manas vadītā komisija strādā tikai nesen. Mēs pat neesam uh, sasnieguši liktenīgo simt, pirmo simtu dienas lieksni. Mēs pat nevaram runāt par šodien laikā paveikto. Startautiskā presa man prasa, kāda ir jūsu pirmo simts dienu bilance. Nav šādu eh, pirmo simt eh, dienu bilances. Jūs netaisiet eh, bilanci pār jaundzimušo, kurš ir tikko pat nav vēl sācis spērt pirmos soļus. Un, pēc pieciem gadiem, jo tad mēs varam runāt par sava veida sekciju, lai nāktu klajā ar galaspriedumu par to, kā tad ir strādājusi šī mana komisija. Varbūt, varbūt es pārāk bieži izliet, varbūt es pārāk bieži lietoju eh, piedarības vietiek vārdu manas, tā nav mana, tā ir mūsu visu komisija, bet tad arī būs laiks, kad mēs varēsim ir izdarīt kopsavilikumu par uh, gadu gaitā paveikto. Tad, kad mēs kā e, komisija būsim izvērtējuši nacionālos projekts, e, esam izvērtējuši nacionālos projekts, tad mēs to darām rūpīgi un atbildīgi. Un budžetziņā nav kopīgā un vispārīga likuma un noteikuma nacionālo budžetu ziņā, ko, ko varētu attie, attiecināt uz ikvienu dalību valsti, kurai ir e, ikvienai atšķirīga sava sociāla ekonomiska sistēma. Un Mēs vairākā valstīm esam līdz martam piešķīruši pārdomu laiku, lai šīs valstis varētu labāk piemēroties mūsu laiku prasībām. Šeit es domāju Itāliju, Franciju un mazākā mērā pār Beļģiju, jo tur situācija ir atšķirīga. Mēs esam uzsākuši ekonomikas un budžeta politiku koordinācijas pārskatīšanu, ko mēs esam nodēvējuši par eh, sešpaku un divpaku, un mēs esam identificējuši gan prasības, gan potenciālus, gan trūkums, un mēs turpināsim pārskatīt abus šos tekstus, tā, to būtiskākos elementus un vadošos elementus, kas attiec uz eh, finanšu un ekonomikas politikas pārvaldību. Mēs runājam par Eiropas semestru, sešpaku, divpaku, fiskālo līgumu Mēs uzskaitām um, no šiem tekstiem vairākus pantus un esam pārliecināti, ka tie, kuri mūs klausās, nemaz nezin, par ko mēs īsti runājam. Un mums nāktos runāt mazāk tehniskā valodā un runāt tādā valodā, kas ir saprotam ikvienam. Pēc stāšanās amatā mēs uzsākām darbu pie investīciju plāna Eiropai. Šis investīciju plāns, kurš e, kopumā iekļau 300 miljārdu, ir auglis sarunām starp Eiropas parlamentu un komisiju. Es apņēmos Eiropas parlamentu priekšā tad, kad es 15. jūlijā teicu savu amatā stāšanās runu, uh, es nācu klajā ar šo priekšlikumu par investīciju plānu 300 miljārdu apmērā, un tas bija mans plāns, kur es apņēmos īstenot Eiropas parlamentu un pilsoņu priekšā. Ir bijuši atsevišķi notikumi, kuri ir jānovērtē pietiekami augstu jaunā komisija kopīgi ar parlamentu, jo tāda ir demokrātiska prasība, izveidojusi pastāvīgu, drosmīgu dialogu, ņemot vērā to, ka šī politika ir uzņēmusies savas saistības parlamentu priekšā, apņēmusies tā ievēro, tās ievērot, un mēs pat esam sākuši prezentēt mūsu investīcijas plānu, kuru dažkārt, kur konstrukcija ir grūti izprotama, un tie pieaugumi, kas tika rezervēti šim investīciju plānam kopumā, bija pozitīvi ļoti daudzi. Līdz galam nebija izpratuši e, šī veidojuma atsevišķus elementus, bet šīs investīcija plāns būs panākums stāsts, ja dalībvalsts un Eiropas parlaments izmantos visas savas kapacitātes un uh, kas attiecas uz noteikto termiņu pieņemšanu likumdošanas tekstiem, un šis termiņš ir 15. jūnijas. Par šiem likumdošanas tekstiem es gribu sacīt to, ka padomu un komisija būtu varējušas pieņemt vienas pašas šos likumdošanas tekstus, bet es Eiropas parlamenta priekšā solīju rehabilitēt eh, kopienas metodi. Tas nozīmē, ka Eiropas parlaments kā līdz likumdevējs būs cieši piesaistīts likumdošanas tekstu sagatavošanai, kas attiecas uz investīciju plānu. Šis investīciju plāns daudzās jomās nozīmē paradigmu maiņu. Līdz pat šim brīdim Eiropas budžetam. Prenez l'aspect de subvention directe. Kategorijas Eh, paredzēja tieši subsīdijas gan uzņēmumiem, gan dalībvalstīm. Mēs to esam iecerējuši mainīt, paredzot to, ka subsīdijas vairs nebūs valsts fondu pārcelšana mm, Eiropas eh, un nacionālā līmenī. Mēs esam paredzējuši to, lai rezervētās summas nonāk tieši reālajā ekonomikā. Es nevēlējos, lai mm, tā būtu komisija, kas identificē investīciju projektus, bet to mēs atstājam Eiropas investīciju bankas ziņā, kas ir daudz tuvāk reālai ekonomikai. Un tā izdarītu izvēles investīcijām, kas ir veicams. Es vēlētos arī, lai dalībvalstis dedzīgāk pievienotos šim investīciju plāna veidošanas pasākumam, un man ir lielas cerības, ka daudz dalību valsts arī to darīs. Esmu to izrunājis praktiski ar visiem premjeriem, un uh, esmu pārliecināts, ka uh, kopīgā summa investīciju plānā varētu būt pat lielāka nekā šobrīd paredzēta. Un mēs varētu tādā veidā piešķirt patiesību jēgu stabilitātes un izaugsmes paktam. Investīcija plāns papildina to, ko es nosaucu par eh, drosmīgo trīsstūru starp budžetu konsolidāciju, kas ir nepieciešama. Nedomājiet, ka eh, pievienot parādu pie parāda ir vislabākais veids, kā sagaidīt nākotni. Vienmēr būs eh, nepieciešams eh, īstenot struktūrālas reformas, kas ir atšķirīgas eh, pa valstīm gan pēc rakstura, gan pēc intensificācijas, bet to pasākumi ir nozīmīgi. Taču rīkoties tā it kā uh, budžeta konsolidācija un struktūra fondi būtu pietiekumi, lai atsāktu izaugsmu Eiropā, ir kļūdains pieņēmums. Tāpat ir jābūt politikām, kas ir skaidri virzītas uz izaugsmu nodarbinātību Un no šejienes arī izriet investīciju plāns, kuru mēs esam iecerējuši, lai pabeigtu šo vienādojumu. Un esam arī pievienojuši zināmu fleksibilitātes daļu stabilitātes paktam. Paziņojumā, ko komisija ir sagatavojusi 13. janvārī, neļauj, lai pārveidotu stabilitātes Eh, pakta noteikumus un ne jau, lai to pārdēvētu par fleksibilitātes paktu, bet lai ņemtu vērā to, cik nepieciešami eh, ir izaugsme un investīcijas. Tāpat arī komisija pieņēmusi tekstu par jauniešu iniciatīvu, kas vēl līdz šim nav uzņēmis pilnu gaitu, un cieši pie šī pasākuma ir tiek piesaistīta arī nodarbinātības un sociālo lietu komitejiem. Kad so Eh, atbildīgais komisārs varēs e, prezentēt šai komitejai attiecīgos tekstus. <laughs> Es eh, nevēlos, lai Eh, komisija nodarbotos ar dalībvalstu publisku audzināšanu, bet es vēlētos, lai kopīgi mēs iemācītos labāk pārvaldīt Eh, mūsu kopīgo valūtu. Un šeit ir dialogu jautājums. No savas puses komisija ir jāsaka, ko tā domā, no savas puses komisija ir jāpieņem lēmumi, tad, kad tie ir jāpieņem, taču kopumā es vēlētos, lai kopējās valūtas pārvaldība būtu koleģiālāka, lai tā balstītos uz dialogu starp komisiju, padomu, Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem. Konkrēti, tad, kad ir runa par konkrētiem ieteikumiem konkrētām dalībvalstīm, kas dažkārt pagātnē bija visai tālināti no dalībvalstu realitātes. Un labāk ir jāņem vērā šī dalībvalstu katra realitāte. Un tāpēc es mudinu komisijas eh, pārstāvjus nesēdēt tikai savos Briseles birojos, bet apmeklēt dalībvalstu parlamentus, uh, tikties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, sociālajiem partneriem, kuri um, arī dažkārt nepietiek entuziasma, lai pieņemtu par savām ieteiku, izstrādātos ieteikumus dalībvalstīm. Mums noteikumiem ir jābūt labāk paredzamiem, lai mēs rīkotos efektīvāk, un mūsu pieņemtie noteikumi ir jārespektē gan dalībvalstīm, gan valdībām, vai tas attiektos uz jaunajām vai vecajām dalībvalstīm. Šie noteikumi ir piemērojami bez izņēmuma it visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un vienpusīgā veidā nevar no tiem atsacīties. Es šeit domāju no noteikumiem, kas ir pieņemta Eiropas Savienībā. Pats, ja dažkārt mēs pārskatām to nekavējošu piemērošanu valstīs ar korekciju programmām un uh, parlamenta priekšā vēlreiz saku, ka tad, kad notiek kādas korekcijas un piemērošanās pasākumi, tad ir jāizsver arī to sociālā un ekonomiskā ietekme, un mēs eh, līdz galam neesam darbu pabeiguši, jo sociālā dimensija ir ārkārtīgi nozīmīga Eiropas eh, līdzsvaram un paredzamajām programmām. Eiropa padomē pagājušā gada decembrī man uzdeva sagatavot ziņojumu sadarbību ar Eirogrupas un Eiropadomas un Centrālās bankas priekšsēdētājiem attiecībā uz ekonomisko monetāro savienību. Tas ir četru priekšsēdētāju darbs, kam pievienosies arī vēl viens prezidents, Eiropas parlamenta prezidents. Un domāju, ka šajā aspektā mūsu sadarbība būs maksimāli intensīva. Un pretēji savai ierastē manierē es šorīt no rīta negribētu te pārāk ilgi runāt, jo tam ir jēga tikai tad, ja Eiropas komisijas priekšsādātājs uzklausa kas ir aktuāli Eiropas parlamentiem, nacionālajiem parlamentiem, nodokļu jomā, ekonomiskajā politikā, divu dokumentu pakotnē, sešu dokumentu pakotnē un tam līdzīgi. Tāpēc es nerunāšu ilgi, bet drīzāk ieklausīšos jūsos. Katru dienu tas tā nenotiek. Paldies par uzmanību. Vielen Dank, <clears throat> Herr Juncker. Lielas paldies, Junkera kungs. Tagad pievērsīsimies trim īsām ievadrunām, eh, kuras teiks manis eh, minētie referenti. Sāksim ar Bereses kundzi, pēc tam izteiksies Čigānes kundze un pēc tam uh, eh, Bah kungs. Vispirms Pērvanš lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies priekšsēdētāju kungi. Daudzskaitlī. Dargie kolēģi, dāmas un kungi. Ar lielu prieku uz, uzsākt debatu šodien par ekonomiskās situācijas pārvaldību, par esošo situāciju un izaicinājumiem, kas mūs sagaida. Jo saskaroties ar šo krīzi, mēs esam iespaidoti no tā, ko esam varējuši paveikt kopā, gan veidojot Eiropas stabilitātes mehānismu, Banku Savienību, kā arī ņemot vērā mūsu darba noteikumu attīstību. Un tomēr mēs esam sekojuši situācijai Eiropas Savienībā un saskāršies ar situāciju Eiropas Savienībā pirmkārt augsto bezdarba skaitli 1,4%, e, izaugsmi zem 1% un deflācijas spirāli, e, kuras sakarā Eurostat organizē inflācijas samazinājumu 1,4% e, garumā no 0,8% e, pagājušā gada janvārī līdz mīnus 0,6% šī gada janvārī. Mēs e, konstatējam, ka krīzes situācija ir eh, ļoti smaga. Es pateicos Junker kungam par viņa izklāstā stāstīto. Manā valstī runājot par ekonomikas pārvaldību, šis ir jēdziens taiskaitā, ko mēs esam atbalstījuši, bet runājot par šo jautājumu, mums ir jāpāriet no tīri procesuālām sarunām pie sarunām pēc būtības. Mums ir jāiet eh, tālāk eh, un jārunā ne tikai par ekonomisko pārvaldību, bet ekonomisko politiku, kas ir vajadzīga Eiropas Savienībai. Ir uzsāktas daudzas iniciatīvas. Protams, mums ir arī jānorāda ļoti nozīmīgās e- Eiropas centrālās bankas iniciatīvas, kura pilnīgi neatkarīgi Mario Draghi vadībā un respektējot sev uzticēto mandātu Eh, noturēt inflācijas līmeni 2% apmērā, ir veikusi plašas pasākums, kas eh, varētu mums eh, dot iespēju pievērsties ekonomiskās politikas rīkiem. Un tāpat arī priekšsēdētājs runāja pār slaveno Junkeru plānu, domāja, ka tā ir pozitīva iniciatīva, šie 300 miljārdi tiek gaidīti mūsu ekonomikās, bet ir jādod iespēja aizpildīt deficīti ilgtermiņa eh, tēriņos, jo ja mēs salīdzinām Eiropas Savienības situāciju ar mūsu galvenajiem konkurentiem, vismaz apjomziņā, vai tās būtu Savienotās valsts vai Ķīna, tad mums ir jākonstatē investīciju deficīts Eiropas Savienībā. Šis plāns mums uzliek par pienākumu pārskatīt mūsu ekonomiskās pārvaldības darbību un pārbaudīt to kādā situācijā šī nepietiekamo investīciju problēma nav uh, daļa no mūsu noteikumu nepareizes piemērošanas. Šis investīciju plāns ir lielisks, apsveicams, bet tā nav uh, Tas nav līdzeklis eh, visos gadījumos. Ir jāatzīst eh, problēmas pastāvēšanu un mūsu pienākumu pievērsties mūsu noteikumu darbībai un pievienotai vērtībai. Mums ir jāizmanto eh, šis investīciju plāns, lai mēs varētu atbalstīt jauno ekonomiskās atbalst, attīstības modeli Eiropas Savienībā, kas dot mums iespēju nodrošināt pārēju ekoloģiskā ziņā, veidojot darba vietas, veidojot fiskalitāti, kas dot iespēju pārdalīt šī investīciju plāna radītos labumus. Un tāpat tika runāts par fleksibilitāti un elastīgumu, e, tas ir apsveicami, tāpat arī mums ir jāpievērš uzmanība tam, ka dažkārt tika pievēroti atsevišķi noteikumi pakta preventīvajai un korektīvajai sadaļai. Bet atzīstot to, atzīt to, ka šis investīciju plāns ir nepieciešams, tas nozīmē atzīt to, ka jāpārskat mūsu ekonomiskās pārvaldības e, ef e, efektivitāti. Un atgriežos pie Junkera kungas sacītā. Jā, tik tiešām mums ir jābūt kolēģiālākiem likumiem. Mums brīdī, kad ir sasniegt ekonom, sasniegts ekonomiskās e, savienības briedums, mums ir jārunā par izlēmību veidot tādu ekonomisku pārvaldību, kurā būtu iestrādāta pareizi ekonomiska politika. Un šis plāns veidojas, jo dažkārt es dzirdu par neitrālo fiskalitāti. Ko tas nozīmē? Ka brīdī, kad dalība valstis diskutē par eh, saviem budžetiem turpmākajam gadam, ir jāņem vērā Eiropas Savienības eh, situācija, ir jādefinē ekonomiskā politika. Eiropas Savienībā mums nav šis budžets, kurš dotu mums iespēju to izmantot kā savu rīku. Un tas nozīmē, ka mēs strādājam ar aglomerētām dalībvalsts politikām, politiskajām ekonomikām, bet mēs beigās neredz skatāmies kā sali, tiek salikts kopā viss, ko mēs esam izdarījuši. Taču mums ir nepieciešams starp nacionālajiem parlamentiem Eiropas eh, parlamentu. Un piedaloties komisijā jau saulaicīgi sekot šim procesam. Un to mēs, to mēs varam panākt ar demokrātiskām debatēm definējot ekonomisko politiku, un arī šajā sakarā es eh, savā ziņojumā nāku lai ar vairākiem priekšlikumiem, kurus iespējams mēs varēsim attīstīt tālāk. Tālāk, atgriežoties pie noteikumiem, kas ir mūsu rīcībā, jo tie ir mūsu demokrātisko diskusiju pašā centrā. Pār šiem e, noteikumiem runājot, es gribu norādīt uz divām dimensijām. Pirmkārt, runājot par makroekonomiskā līdzsvar trūkuma procedūru, ar šiem noteikumiem un es, es, es to runāju eksperta priekšā bijušais komisārs Solī Rens, kurš ir šobrīd vicepriekšādātājs sadarbība ar nacionālajiem parlamentiem, mēs esam varējuši pievērst uzmanību dalību valstu atšķirībām, bet mums ir nepieciešama konverģence. Un šī procedūra makroekonomiskā līdzsvara pār Eh, varēšanai tika pārāk izkliedēta. Būtiski ir koncentrēties uz attiecībām šeit starp komisiju dalībvalstīm, lai identificētu konkrētās nepieciešamās struktūrālās reformas, kas varētu uh, koriģēt eh, esošo, tā skaitā deflācijas situāciju Eiropas Savienībā. Runājot par šo makroekonomiskā līdzsvaru novēršanas procedūru, mums ir eh, jāizdara secinājumi no iepriekšējām kļūdām, lai organizētu konverģenci. Tas bija pirmais novērojums. Otrais novērojums šo notiekumu darbību sakarā ir jautājums par struktūrālām reformām. Protams, ka pasaulē, kas nepārtraukti mainās, neviens E, nevar e, tikai izmantot savās interesēs e, to, ka eiro tiek aizsargāts. Katram ir jāveic savs mājas darbs. Demokrātiskā valstī, vai mēs vēlamies kādu trojku, kas nāk mums noteikti struktūrālas reformas, vai demokrātiskā valstī, kur politiskās pārvaldības centrā ir dalībvalsts parlaments, mēs vēlamies pieļaut reformas, kas tiek noteikts no ārpuses. Nē, mēs vēlamies, eh, lai tas notiek demokrātiskā veidā tieši tā arī, kā to norādīja komisijas priekšsēdētājs, un tāpēc es uzskatu, ka pasākums, kas mūs sagaida, ir ārkārtīgi svarīgs, lai mūsu rīcībā būtu noteikumi, kas ir pietiekami saprātīgi, kas ņem vērā reālo ekonomiskās politikas situāciju gan Eirozonā, gan visā Eiropas Savienībā un lai mēs vairāk ekonomiskajā politikā varētu vairāk sev paredzēt eh, manevrēšanas iespēju, lai mūsu rīcībā būtu saprātīgāk, vienkāršāk likumi, kas vairāk balstās uz uzticību un kuri dot eh, iespēju panākt lielāku konverģenci. Eiropas parlaments vienmēr ir aizstāvējis un domāju, ka ar Junkeru kungu arī mēs būsim vienas eh, prātis, ka ir jāatbalsta kopienas metodi. Eh, novēršoties no tās cieši demokrātija, to mēs redzam ar stabilitātes mehānismu un tiem mehānismiem, kas ir izveidoti ārpus līgumiem. Un noslēgumā, raugoties nākotnē un cerot, ka sagaidāmās debats pār notiekumu piemērošanu nemazinās nepieciešamību šiem šai ekonomiskās situācijas uzlabošanai, kāda mums visiem ir nepieciešama. Tomēr uzskatu arī, ka lietas ir jāuzlūko objektīvi, konkrēti es domāju par viena procenta noteikumu parādu samazināšanai tād, kad valsts ir e, pārsniedz IKP e, parādu pār 60%, un vēl citos gadījumos. Par pārējo runājot, mēs zinām, ka trūkstošie pīlāri neredz ir sociālais pīlārs, kā arī Eirozonas budžeta nespējas problēma. Un šeit es gribu teikt dažus vārdus par fiskālo kapacitāti. E, šī e, jēdziena franciskajā izpratnē, jeb nodokļu savienībā jo pretējā gadījumā mēs jau samazināsim manevrēšanas iespēju. Un es domāju, ka kopā mēs varēsim uzmanto, uzlabot ekonomisko pārvaldību, lai veidot kopīgu redzēju, redzējumu, lai mēs varētu palīdzēt ikvienam izdarīt izvēli globālā kontekstā, kur ik viens atrastu sev vislabāko ceļu, kas dotu iespēju strādāt mūsu pilsoņu nākotnes labā. Paldies! Dank, Frau Beres. Lielas paldies, Bereses kundze. Tagad došu vārdu Čigānas kundzei. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisijas priekšsēdētāja kungs, komisāra Rēna, dargie kolēģi. Esmu tiešām pagodināta uzrunāt jūs Latvijas prezidentūras vārdā un arī Latvijas saimas vārdā. Nu, un arī mums ir, eh, tātad Latvijas prezidentūrā ir eh, arī parlamentārā eh, dimensija, un iesākot vēlos atsaukties uz Bereses kundzes sacīto redzējums, redzējums pār ekonomisko attīstību, kāds lūk esot amerikāņiem un šeit Eiropas Savienībā tāda pietrūkstot. Es tam piekrītu, tomēr uzskatu, ka Eh, Eiropas semestrs ir eh, tas fórums, kas eh, to var piedāvāt, kaut arī tas pilnībā vēl nav materializējies. Ikdējas izaugsmas pārskats varētu būt, potenciāli ir šis redzējums. Es pārskatīju to, kas ir šai pārskatā 15. gada izdevumā, un tur ir trīs galvenie pīlāri, kam mēs Latvijas saimā viennozīmīgi piekrītam. Pirmkārtām, uh, koordinēta investīcija piesaista, Junkerkungs par to jau izteicās garu un plaši un ļoti pārliecinoši atzīst. Atjaunot apņemšanās veikt struktūrālās reformas, kas alaži ir ļoti sarežģīts jautājums, kā valstu valdībām, tā arī valstu parlamentiem. Un trešām kārtām fiskālas, fiskāli atbildīgas politikas īstenošana parāda un deficīta līmeņu um, iegrožošana. Un savā uzrunā vēlējos Eh, runāt par to, kā valstu parlamenti var iesaistīties šī mērķa sasniegšanā, pāraugot eh, virzību šiem mērķiem. Jāteic, ka jaunā komisija ir savu darbu uzsākus ar lielu apņemšanos daudz ciešāk sadarboties ar valstu parlamentiem. Un vēl vakar komisijas pirmais vicepriekšsēdētājs Timermansa kungs eh, bija pie mums Rīgā. Uh, Eh, un uz, uzstājās Kosaka sanāksmē un atkārtoti pasvītroja šo apņemšanos, un mēs tik tiešām rēķināmies ar daudz ciešāku sadarbību ar Eiropas komisiju, arī um, tātad nodrošinot parlamentāro pārskata funkciju Eiropas semestra gaitā. Šī brīža Eiropas semestra process manā ieskatā piedāvā plašas iespējas valsts parlamentiem um, darīt savu darba daļu, taču ar nosīmu, ja ir šādas parlamentāras pāraudzības tradīcija uh, Eiropas savienībā kopumā. Diemžēl Un arī to uh, esmu dzirdējusi no daudziem kolēģiem, no um, Eiropas lietu komitejām, no dažādiem parlamentiem. Uh, ir pārāk daudz tādu parlamentu, kuri jūtas kā atstāti maliņā no Eiropas politikas taisīšanas, un viņi jūtas pilnīgi pāmesti ekonomiskās koordinācijas eh, lietās un jautājumos. Tas ir tas, par ko mēs šeit šodien spriežam, par ko tiek spriests Eiropas semestra laikā, un manā ieskatā galvenā iespēja, kādu piedāvā Eiropas semestrs, ir uh, tas, ka šis semestrs uh, vairo tādu pozitīvu attieksmi, izpratni par fiskālo stabilitāti, ekonomisko pārvaldību un to, ka nepieciešams veikt struktūrālās reformas. Manā ieskatā pārāk ilgi šie instrumenti, šie jautājumi ir uh, eh, vērtēti tā negatīvi uh, dalību valstīs. Parasti uh, dalību valstis ar sakostiem zobiem tikai piekrīt uh, tam, ka uh, tās tiek pārskatītas, uzraudzītas, uh, jo baidās. Uh, tik nogri, nogrieztas no fi, finanšu tirgiem vai tajās tiek īstenotas korektīvās programmas. Tā tam nevajadzētu būt. Ja valstu parlamenti sajūt, ka viņus izrīko un, un viņiem diktē, tad šo sajūtu pārtver arī tauta vēlētāji, un viņi uzskata, ka te vairs nav runa par viņu labumu, par viņu interesēm, bet par to, ka kāds īstenos savas intereses eh, īsteno, ka tie lūk ir Briseles birokrāti. Tā tam nevajadzētu būt, tas ir ļoti bīstami. Un šeit vēlos citēt, mm, ko nesen teica Filips Stīvens eh, laikrakstā Financial Times. Populisma veiksme patiesībā ir eh, nu, tās standarta ierastās politikas politiķu neveiksme, un tā tas patiešām ir ehm, parlamentu sadarbība padomē, Eiropas, pār, Eiropas parlamentu ar komisiju, mums visiem ir jāstāv sardē šīs te pārastās, garlaicīgās, ierastās politikas procesa sardzē. Tas tik tiešām reizēm izskatās gārlaicīgi, neinteresanti, un e, vairākās valstīs cilvēki tam ir atmetuši ar roku. E, viņi ir paļāvušies e, populistu sirēnu dziesmai, bet tas nepiedāvā izēju. Valstu parlamentiem beidzot ir jāatbild sabiedrības priekšā Eh, tur atspoguļojas eh, tātad sabiedrības vilšanās vai, vai vēlme pēc kādām pārmaiņām. Un eh, tā tas nedrīkst turpināties. Valsts parlamentiem ir jārunā par struktūrālām reformām, un šai sakarā vēlos minēt manas valsts Latvijas piemēru, kad um, valsts parlamentu iesaistīšanās tika plānota Eiropas līmenī un tika meklēti labi piemēri tam, kā tas ir sekmējies. Uh, Eh, nu, šie vērotāji pievērsās tieši Ziemeļa Eiropas valstīm, kur valstu parlamentu iesaista ES politisku jautājumu risināšanā ir nu, dzīves realitāte, parasta ikdiena, un šeit uh, ir plašas iespējas uh, mums kalpot kā piemēru, par piemēru citiem, uh, piedaloties iz, igadējā izaugsmas pārskata vērtēšanā, uh, valsts sājuma izsakās par budžeta sagatavošanu, par atsevišķiem punktiem tajā. Mēs aktīvi iesaistāmies konverģences programmas īstenošanas pārskatu sagatavošanā, tāpat arī vērtējam mūsu valdības politisko nostāju valsts specifisko rekomendāciju pieņemšanā. Un līdz ar to mēs jūtamies kā tādi saimnieki, kā tādi, kas ir ieinteresēti un atbildīgi par šo notiekošo. Uh, Junkar kungs norādīja, ka nu, tas, tas vēl nav realizējies, bet uh, tas ir mērķis, uz kuru mēs ejam. Sabiedrības attieksme pret struktūrālajām reformām. Uh, ir dažādas aplēses, uh, dažas norāda, ka tikai 10 līdz 15% no visām šīm te valstīm specifiskajām rekomendācijām tiek īstenots, un tas ir nepiedodami maz. Mēs uzskatām, ka valsts parlamentiem šeit ir spēlējama daudz aktīvāka loma uh, tieši šo te uh, rekomendāciju, nu tādā uzņemšanā, pieņemšanā un arī īstenošanas pāraudzīšanā. Un uh, tik tiešām man prieks par uh, Timermansa kungas doto solījumu mūsu valsts parlamentā vakar. Proti viņš solīja, ka viņš būs biežs viesis valsts parlamentos ikreiz, kad tur notiek būtiskas sarunas par struktūrālām reformām. Tā, lai mēs visi varētu sagatavoties, lai nodrošinātu šo te politisko telpu, kas tik ļoti nepieciešama struktūrālo reformu veiksmīgai īstenošanai. Paldies! Liels paldies, Čigānis kundze! Tagad došu vārdu kolēģim Bārtlēm. Jā, paldies priekšsēdētāji, godājumie kungi un dāmas, dārgie kolēģi. Eiropai šobrīd neiet labi. Uh, indikāciju un sadarbības uh, dzinējs ir uh, nedaudz iestrēdzis, un Eiropa pašlaik tiek galvenokārt saistīta ar krīzi. Arī, Eiropa, arī parlamentos um, aug iebildumi pret Eiropu, tāpēc mūsu uzdevums vēl jau vairāk ir atgriezt Eiropu uz pareizā ceļa, un kā mēs to varam izdarīt uh, budžeta un bilances politikas jomā, par to mēs ļoti interesējamies šeit Šobrīd mums netrūkst eh, saprātīgu noteikumu un uzstādījumu, pietrūkst efektīvas īstenošanas, ir pietiekami daudz labu izaisa punktu, lai Eiropas monetāro savienību arī esošo noteikumu ietveros pavirzīt uz priekšu un te es ieskicējuši dažas idejas. Kāds tad ir šis augstākais mērķis budžeta un finanšu politikas jomā? Manuprāt, tā var būt tikai stabilitāte un izaugsme. Uh, Es redzu trīs iespējams rīcības jomas, kurās arī nelieli soļi varētu nodrošināt labu progresu virzoties uz šiem mērķiem - budžeta konsolidācijas, struktūrālās reformas un lielākas investīcijas. Jaunā komisija ar šīm tēmām intensīvi strādās, bet ir svarīgi, lai neviens no šīm trim darbības, neviena no šīm trim darbības jomām netiktu aizmirsta, jo tikai visas kopā tās var nodrošināt konsekventu politiku. Vispirms par budžeta konsolidāciju Vēl pavisam nesen, ņemot vērā akūtos draudus, ko radīja eiro, trīz, eiro krīze, radījām fiskālās eh, stabilitātes eh, un izaugsmes faktu. Un pēc pāris gadiem diskusija ir eh, aizgājusi citā virzienā, ka šis fakts esot jāpiemēro pēc iespējas elastīgāk. Tiklīdz kā eiro krīze vairs nav tik sāpīga, Māstrihtas līguma noteikums daudzi galvenokārt uzskata par uh, slogu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti bīstami. Esmu pārliecināts, ka pieņemtais uh, likumdošanas satvers ir pašlaik uzticami jārealizē. Protams, ka tas uh, ir sāpīgi, tas liek valdībām un parlamentiem pieņemt sāpīgus lēmumus, tomēr paļāvība ir svarīga, lai Eiropā vairotu uzticību. Mēs nerunājam šeit. Uh, Mēs šeit runājam tikai par Eiropas politikas uzticamību, un tas ir izšķiroši. Vācijā daudzi ECB īstenoto aizņēmumu uzspēkšanas programmu tāpēc vērtē kritiski. Būtu ārkārtīgi problemātiski, ja valstu finansēšanas noteikumu uzlabošana uh, aizstāt, aizkavētu nepieciešamo reformu īstenošanu un tas uh, apdraudētu arī eirozonas stabilitāti, ja valstis ar pārmērīgu deficītu nākotnē varētu rīkoties vēl brīvāk un uh, atliktu pakta un līguma prasīto uh, budžeta mazināšanas pienākumu. Tāpēc es uzskatu, ka Eiropai šeit ir liela atbildība. Daudz no jums tagad teiks, ak, jūs vācieši pārāk daudz domājat par konsolidāciju, bet aizmirstat par ekonomikas izaugsmu. Nē, Tā nav tiesa. Ilgspējīga konsolidācija un reforma, lai veicinātu konkurētspēju, ir uh, savstarpēji papildinoša. Un te es nonāku pie struktūrālo reformu jomas. Mēs arvien no jauna dzirdam argumentus, ka struktūrālās reformas aizkavē izaugsmi. Bet uh, ir tieši pretēji īsumā vairumam struktūru, struktūru reformu ir nega, nav negatīvu saku, vai tās varbūt pat pozitīvi ietekmē budžetu. Vismaz vidējā termiņā un Vācijā un arī Spānijā darba tirformas, piemēram, agenda 2010 ir ievērojami atslogojušas budžetu. Ne jau valsts ilgtermiņā rada izaugsmi, bet gan uzņēmumi. Valsts ir atbildīga par satvera noteikumu ražošanu par labvēlīgu investīciju klimatu, atvērtiem tirgiem, saprātīgiem nodokļiem un um, labi funkcionējošu un nelielu um, valsts administratīvās uh, pārvaldes birokrātiju. Un te mēs uh, balstoties uz ašošiem noteikumiem īstermiņā varam daudz ko sasniegt. Izmantojot uh, valstīm specifiskās rekomendācijas, uh, varētu būt pareizais risinājums. Volgangs Šoeble, Vācijas finanšu ministrs kopā ar ekonomikas ministriju sagatavoja priekšlikumu, kā uzlabot Eiropas ekonomikas semestri. Viņi piedāvāja stiprināt divpusējo dialogu starp valstīm un komisiju, to darīt jau iepriekš, vēl strādājot pie šīm valstīm specifiskajām rekomendācijām. Uh, ir nepieciešams mērķtiecīgi koncentrēties arī uz uh, aktuālākajām jomām, un komisijai ir savu priekšlikumu jābāk jāskaidro. Dalību valstīs arī vairāk būtu jāidentificējās ar šiem ieteikumiem, noterot nepieciešamās diskusijas arī nacionālajos parlamentos. Čigānis kundze to savā uzrunā norādīja, un es tam pilnībā piekrītu būtībā, runājot par šiem priekšlikumiem. Uh, ir jāatzīst, ka ir nepieciešami labāki stimuli, lai valstis šīs rekomendācijas īstenot. Arī to iepriekšējā runātāja norādīja, un es varu tikai piekrist. Grieķijā ļoti bieži paustie pārmetumi, ka trojka vienpusēji uzspiež valstī taupības pasākums nav pareizi. Tas, ka Grieķijā daudz kas ir noticis nepareizi, to neviens neapstrīd, bet mēs varam runāt arī tēlos. Tad, ja šnicēle pannā piedeg, tad jau nav vainīgs um, miesnieks. Un Grieķijas izaug, ekonomikas izaugsmes stiprināšana ir reformu programmas pamatā, bet šīs reformas tad arī ir jāīsteno. Prasības konsekventi konsolidēt budžetu un īstenot reformu politiku korekcijas programmu ietveros uh, atspoguļo tikai valūtas savienības eh, prasības, eh, kas attiec uz visām dalībvalstīm. Tā tas būs arī nākotnē, un te es pievērsīšos trešajam aspektam. Sākumā es teicu, ka stabilitāte un izaugsme, manuprāt, ir galvenie mūsu politikas mērķi. Lielākas investīcijas šeit ir būtisks elements. Tās veicina izaugsmi un līdz ar to arī pamatus ilgspējīgam, eh, ilgspējīgam valsts finansējumam. Un arī te To ir iespējams panākt, izmantojot lielākus un mazākus soļus. Visur Eiropā ir nepieciešams vairāk investīciju, un ņemot vērā straujo attīstību globalizētajos tirgos, ir nepieciešams arī vairāk inovāciju un lieba, labāka konkurētspēja. Komisijas uh, prezidenta Junkera piedāvātais investīcija plāns ir solis pareizajā virzienā. un uh, regulatīvo šķēršļu novēršana, tur ir elements, kas ir apspriests pārāk uh, maz. Par to būtu jādomā plašāk. Noslēgumā es gribēju pakavēties pie viena cita diskusija aspekta par investīcijām, kas man šķiet īpaši svarīgs. Savēlkot to vienā teikumā, ir nepieciešams vairāk investīciju, bet tās nedrīkst finansēt ar jauniem parādiem. Tāda ir mana dziļa politiskā pārliecība. Uh, Un es uzskatu, ka svarīgus ieguldījumus nākotnē mēs ilgspējīgi nevaram finansēt ar jauniem pārādēm. Mums šīs investīcijas ir soli pa solim jāiestrādā budžetā. Tādu pieeju ir izvēlēsies Vācija, mēs atsakāmies no investīcijām, kas balstās uz parādu, un šādu mācību mēs esam uh, guvuši pagātnē, kas kopš 1990. gada kā zelta likums ir iekļauta uh, Vācijas konstitūcijā. Tur jaunie, jaunais parādu apjoms tika noteikts maksimāli investīciju apmērā. Protams, ka investīcijas ir iespējams finansēt uz parādu, bet, invi, bet eh, parādus sadalīt labajos un sliktajos šie mēģinājumi vienmēr ir izgāzušies. Tas nespēja novērst uh, parādu uzkrāšanos Vācijā, uh, Mēs bijām sasnieguši 80% uh, parādu līmeni, tagad esam atgriezusies pie 66%, tāpēc esam iestrādājuši konstitūcijā parādu pieaudzēšanas aizliegumu. Tāpēc uh, ir jādomā par to, kā mēs pagātnes uh, parādu spirāli varam uh, salauzt, jo pretējā gadījumā mēs ekonomiku nevarēsim nostādīt uz ilgspējīgiem pamatiem. Uh, Šobrīd ir daudz gudru ekonomistu, kas mums iesaka, ņemot vērā zemās procentu likmes, veikt investīcijas, kas balstās uz parādiem. Tomēr, dāmas un kungi, vai šie ekonomisti mums var garantēt, ka pēc 20, 30, 40 gadiem procentu likmes vēl aizvien būs tikpat zemes kā tagad? Mēs taču vēl šobrīd maksājam procentus par parādiem, kas uh, tika, kas radās pirms 50 gadiem. To nevajadzētu aizmirst. Paldies! Paldies, dāmas un kungi! Ir pieteiksies vesela virkne kolēģi, kas vēlas uzstāties. Un tad tātad došu vārdu pirms diviem pārstāvjiem no nacionālajiem parlamentiem, tad Eiropas parlamenta lūdzu aprobežojieties ar divām minūtēm, izsakoties un vispirms kolēģis Laha no Slovākijas parlamenta un Portugāles eh, parlamenta kolēģis Kabrita. Un tad Igaunijas parlamenta pārstāvis un tad eh, Rodrīgas kundze no Eiropas parlamenta. Nu, šķiet, ka būšu visus nosaucis pareizi. Laks kungs. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es sekošu uh, Junker kunga uh, piemēram un būšu mazāk tehnisks un vairāk politisks. Uh, vispirms apsveikumi jaunajai Sirijas valdībai. Kreisā spārna uzvara iespējams ļaus Eiropai kļūt demokrātiskai un sociālākai uh, Vai tas ir saistīts ar ekonomisko pārvaldību un fiskālo paktu? Jāsaka, ka šobrīd eh, ir īpašs spektrs, kas vajā Eiropu, un tas ir eh, taupības spektrs, un cilvēkiem ir apriebusies šī taupība. Mēs to redzam visur Griezijā, Spānijā un visur citur. Ekonomiskā krīze radās uh, tirgus liberalizācijas dēļ, tāpēc nevar pieļaut lielāku tirgus liberālismu. Tāpēc, kā var mans vārdus izmantot, būtu skandāls būtu jāveido sociāla uh, savienība, un uh, Slovākijā šāda pieeja ir bijusi ļoti veiksmīga. Jauno sociālo fondu izmantošanas iespējas uh, ir arī pozitīvs, arī Tobinta uh, nodokļa ieviešana varētu palīdzēt un tikt Es arī atbalstu eh, nodokļu savienības izveidošanu, taču parādās ļoti bīstamas parādības, eh, striktie Eh, taupības eh, noteikumi eh, ir ārkārtīgi bīstami, TTIP, transatlantiskais tirdzniecības nolīgums ar ASV var arī uh, radīt nepatikšanas Eiropai, un trojka vispār ir kļūst par lamu vārdu, Eiropa ir krustelēs, un cilvēkums uh, ir norādījuši, kur viņi grib doties, pastieties uz Podemus un Ziriza, mums ir jārespektē pārmaiņas. Jautājums, kā Eiropas komisija atbildēs Eiropas dienvidu pagriezienam pa kreisi, un šī tendence noteikti turpināsies. Paldies, tālāk, Kabrites kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu portugāļu valodā. Šajā Eiropas parlamenta nedēļā Uh, nu, varbūt, ka es varu runāt portugālis, bet nu labi, es tomēr runāšu angliski. Es apsveicu šo parlamentāro nedēļu Eiropā, mēs uh, varam uzklausīt cilvēku balsis, demokrātiskās tradīcijas, kas seko solidaritāti, solidārs Eiropas principiem. Pēdējo gadu laikā ekonomiskā politika, uh, kurai seko Eiropas komisija, ir uh, sasniegušas līmeni, kas var graut Eiropas demokrātisko e, ideālu. Mēs e, faktiski no, esam nonākuši stagnācijā un e, pastāv deflācijas risks. Un es skaidri redzu, kā trojkas sistēma bija kļūda, jo tā darbojās pret eh, demokrātisko lēmumu pieņemšanas sistēmu Eiropā. Mums vajadzētu atgriezties uh, pie tāda darbības veida, kas valstījās uz demokrātiskām diskusijām starp valdībām un parlamentiem. Es vēlētos uzsvērt, ka mēs šobrīd uh, veicam pārmaiņas uh, labā virzienā. Nesen pieņemtie lēmumi, ko pieņēma ECB, uh, stiprinot monetāro politiku, atbalstot attīstību, likviditāti finanšu sistēmās un finanšu stabilitāti. Risinājums eh, neliek eh, pilsoņiem maksāt par eh, banķieru kļūdām, kā tas ir noticis pēdējos gados. Otrā pozitīvā pārmaiņa, ko vēlas atzīmēt, jaunais investīcija plāns, Junkerkungs plāns, mēs to atbalstām. Eh, šāda te politika, kas balstās uz rentablām investīcijām, būtu jāatbalsta. Un struktūrālu investīciju atjaunošana enerģētikas, transporta un digitālajās jomās ir ārkārtīgi svarīgas. Un visbeidzot, tā arī vajadzētu turpināt izmantot šo elastības momentu, atbalstīt izaugsmi un darba vietu radīšanu. Ne tikai visu laiku taupot. Liels paldies, Kalimēts kungs. Okay, thank you. Um... Jā, paldies runājot par to, kas pašlaik rada bažas Mums nevajadzētu atkāpties no politikas, kas cilvēces laikā ir vairojuši cilvēces bagātību. Pieti, nu, tas ir, tā ir eh, efektīva likuma darbība, brīvais tirgus, eh, zemi nodokļu, un Igaunija to ir sasniegusi. Un šobrīd IKP ir augstākā Portugālē un Grieģijā, un drīz mēs pārs, apspēsim, pārspēsim arī Spāniju. Tā kā e, šie principi darbojas. Vēlos atbalstīt e, komisiju un e, lūdzu tai palikt stingrai un neļauties iebaid, ļauties tikt iebaidītai no sarkan brūnās šī rīzes Un e, bezgalīgās diskusijās un demokrātiskās procedūrās gal galā virzība ir noteikti, balstoties uz demokrātiskiem lēmumiem nevajadzētu e, nekādus maksājumus piešķirt Grieķijai bez uh, ekonomisko korekciju politikas uh, realizācijas. Nav nekāda iemesla mainīt Eiropas komisijas uh, valūtas fonda un investīcija bankas sadarbības un Eiropas centrālās bankas sadarbības. Nu, varbūt vienīgi, varbūt projekts nosaukumu vajadzētu nomainīt. Paldies, paldies, ka turējāties pirms atvēlētā uh, uh, uzstāšanās laika Rodrīgas kungs. Rodrīgas kundze, es atvainojos. Man ir divi jautājumi. Cienījumam uh, prezidentkungam, uh, Žanam Klodam Junkaram. Es strādāju kopā jums. Uh, 96. gadā, mm, kad jūs uzņēmāties iniciatīvu labāk koordinēt ekonomisko un sociālo politiku. Tik panāks ievērams e, progress, taču pēc tam notikuma attīstījās ļoti dažādi. E, Lisabona stratēģija, 20. gada stratēģija, reformas un ekonomiskās monetārās savienības reformas. Tagad es saskatu trīs lielas prioritātes. Pirmā Mums vajadzētu atrast e, jaudu līdzsvaru Eiropas pusgadā, lai pārliecinātos par to, ka tas tiek izmantots ne tikai fiskālai konsolidācijai, bet arī, lai veicinātu izaugsmi un darbvietu skaita pieaugumu. Vai Eiropas parlaments un Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentas var sagaidīt e, līdzsvarotākas ekonomiskās vadlīnijas. Tālāk otra prioritāte, ko saskatu. Uh, tiešām sniegt Eiropas pusgadām reālus īstenošanas instrumentus. Jūs prezentējāt savu investīciju plānu, tas bija sākums, taču jāpārliecinās, ka to varēs realizēt. Bet mums būtu nepieciešams izmantot arī uh, elastības normas, ko uh, nodrošina uh, stabilitātes pakts, un gal galā jūsu rokās ir milzīgs vēsturisks uh, uzdevums uh, stabilizēt uh, ekonomisko monetāro savienību, vadīt to, un jautājums, vai jūs aizstāsiet pašreizējo uh, daudzveidību, kas ir eh, gan ekonomiskā, gan sociālā jomā, gan politiskajā, ar īstu apņēmību realizēt konverģenci. Jā, paldies, ceru, ka pareizi izrunāšu nākošā kolēģa vārdu, kolēģis vārdu Sašija Tinskas kundze no Lietuvas parlamenta. kungs tas būs. Sveicināti dāmas un kungi. Šī sanāksme ir ārkārtīgi noderīga un ļoti saulēcīga. Ko mēs esam iemācījušies no krīzes, vai mēs vispār kaut ko esam mācījušies? Un eh, kā mēs virzīsimies uz priekšu, kādā virzienā zinām, ka ģeopolitiskā vīde ir diezgan nestabila. Un eh, situācija kļūst vēl sarežģītāk. Kas pārvalda Eiropu? Kurš pārvalda Eiropu? Vai tā ir ekonomika vai politika? Ja tā ir tikai politika, tad jājautā, vai tas ir saskaņā ar Eiropas uh, vēlmēm. Uh, Eiropa nav gatava šādai uh, krīzē, ne uh, no fiskālā viedokļa, ne ekonomiskā viedokļa. Jāsaka, ka krīze gan neaizsākās Eiropā, uh, ne Eiropas Savienībā. Un šodien ir svarīgi atrast uh, patiesos iemeslus, kādēļ tas viss ir noticis. Un saprast, kādēļ ASV ekonomika turpina augt, bet mūsējā ne. Vai mēs darām pareizās lietas? Krīze ir parādījusi, ka uh, Eiropas ekonomiskais un sociālais modelis nav dzīvot spējīgs. Mēs zinām, ka atšķirības starp eh, nabadzīgākajiem un eh, bagātākajiem eh, turpina palielināties, un šī plaisa ir vislielākā kopš otrā pasaules kāra. Atšķirības pieaugums ir divu ātrumu Eiropa. Cilvēki, kas balsoja pār Eiropas uh, Savienību, par Eiropas līgumu, par, uh, viņi balsoja par sociālo kohēziju un sociālo taisnīgumu, bet uh, vai sociālais taisnīgums un drošība ir pieaugoša nabadzība? Ir nepieciešams radīt sociālu Eiropu visās dalībvalstīs. Ekonomiskā pārvaldība ir jāstiprina īpaši saturiski, taču vēsture rāda, ka sociālo aspektu uh, uh, iespiešanās ekonomikā kļūst arvien izteikt, izteiktāka, un bez sociālās pārvaldības ekonomiskā pārvaldība vienkārši izgāzīsies. Dažās dalību valstīs 11 uh, tūkstoši eiro tiek piešķirti sociālām uh, programmām, kamēr citās valstīs tie ir 80, 800 tūkstoši un tā tālāk. aus dem französischen Parlament. Oui. Francijas parlamenta pārstāvim vārds. Paldies, priekšsādātāji. Recesija, kas nu no jau trīs gadus skar Eirozonu, parāda, ka notiekumi nav pietiekami, un Eiropas eh, monetārajā savienībā ir jāveido makroekonomiska diagnostika kopīga visiem, lai labāk varētu piemērot mūsu nacionālos eh, situāciju Eirozonas vajadzībām. Neviens akmenī iecerts, iekalts teksts nevar uz, uzlabot e, esošo situāciju, kā jau to norādīja Junker kungs. Mums ir vajadzīga ekonomiska valdība, lai varētu īstenot piemērot politiku. Lielākā daļa Eiropas valstu mēs esam piemērojuši stingrās taupības politikas, lai atvesaļot valsts finanses un samazināt darba uh, Eh, izmaksas, lai celtu konkurētspēju. Šīs politikas var novest pie tāda rezultāta, ka eh, to īsteno tikai viena valsts, bet ja to piemēro viss vienlaicīgi, tad rezultāts ir tāds, eh, kādu mēs to redzam, recesija un deflācijas risks. Tāpēc mums Eiropā ir jākoordinē mūsu ekonomikas politikas, lai at atgrieztos pie izaugsmes, lai piešķirtu prioritātes darba vietu veidošanai un izaugsmai. Un arī runājot par ekonomikas un finanšu jomā pieņemto lēmumu leģitimitāti ir konkrētos un izšķirīgos Eiropas semestra brīžos, piemēram, jūnijā, par pēc Eiropas eh, komisijas paziņojuma un pēc tam novembrī vai decembrī, lai varētu patiesi diskutēt lielākās vadlīnijas ekonomikas un politikas ziņā turpmākajam gadam. Taču katrā ziņā mums ir jāpieliek nopietni pūliņi, lai Eiropa eh, atkal kļūtu par to, eh, kam tai ir jābūt solidaritātes un izaugsmes kontinentam. Paldies, tagad vārds Džukoviča kungam no Horvātijas parlamenta. Hvala lijepa i pozdravljam predsjedavajućeg i predsjednika Europskog parlamenta i predsjednika. Paldies, priekšsādātāji. Horvātijas delegācijas vārdā es vēlējos jums pateikties par to, ka jūs rīkojat šo konferenci un par to, ka izdarījāt to tik lieliski. Ekonomiskā pārvaldība ir integrāla Eiropas uh, centrālās uh, bankas un kvantitatīvās uh, mazināšanas uh, integrāla daļa. Un tā vairāk saistās nevis ar monetāro sadaļu, bet ar reālo ekonomiku. Mēs varam atgriezties pie izaugsmes, veidzinot konkurētspēju un veicot struktūrālās reformas, bet realitāte Korvātijā ir tāda, ka mēs sagaidām, ka uzlabosies investīciju cikls, un uh, ka jaunajā ciklā būs uh, vairāk godīguma un līdzvērtības. Ir skaidrs, ka ekonomiskā izaugsme pati par sevi un uh, konkurētspēja ir tas, kas var garantēt progresu ne tikai Horvātijā, bet visā Eirozonā. Un tas attiecas gan uz Eirozonas, gan ne Eirozonas valstīm. Taupība, protams, ir kļuvusi par šķērsli tikai 10 līdz 15% no visām valstīm specifiskajām rekomendācijām ir eh, patiešām īstenotas. Un eh, izrādījās, ka vairāk nekā 50% valstīm specifisko rekomendāciju nebija nec efektīvas, nec paveicamas. Un tāpēc ir eh, augsti vērtējams tas, ka uh, valstīm specifiskās rekomendācijas ņem vērā arī ekonomisko realitāti dalību valstīs. Tam vajadzētu novest pie tā, ka palielināsies to rekomendāciju skaits, kas patiešām tiek īstenotas, tāpēc nacionālajā apstākļi ir jāņem vērā. Tās veidojot liels paldies, un tagad došu vārdu Eiropas eh, parlamenta deputātam Dināno. Oui, monsieur, monsieur. Priekšsēdētāji tik tiešām mēs šodien piedalāmies visai interesantās debatēs attiecībā uz Eiropas Savienības un dalību valstu nākotni. Rītdienas ekonomika ir jābalsta uz inovācijām, un šīm inovācijām ir jātiek virzītāmas darbietu veidošana. Inovācijas tā ir lietišķā pētniecība, pamatpētniecība un industriālā pētniecība ir nepieciešams valsts atbalsts, lai tas varētu notikt. Uzņēmumā ļoti būtiska sastāvdaļa ir strādājošo kvalifikācija, un šāds uzņēmums rādā bagātību. Atsevišķas eh, lielās grupas ir pietiekami spēcīgas, lai ražotu un inovētu vien, vienlaicīgi, bet uh, Tā tas nav mazo vidēju uzņēmumu gadījumā, kas tomēr ir ļoti nozīmīga sociāla un ekonomiska loma. Un mans jautājums. Ko darīs Eiropa, lai dotu iespēju maziem uzņēmumiem attīstīties un inovēt, lai radītu darba vietas? Vai ir iespējams valsts atbalsts? Domāju, ka jā, ir atrodami resursi, konkrēti tie ir rodami e, pasākumos pret uh, krāpšanos ar nodokļiem, eh, pašresursu veidošanu šeit, es domāju, finanšu no, eh, transakciju nodokli. Un domāju, ka tas palīdzētu veidot patiesu Eiropas vienotību. Lielas paldies, Dēlano kungs. Tagad pēc šīs pirmās jautājumu un atbilžu kārtas došu vārdu Eiropas komisijas eh, priekšsādātājiem, kuram, kā jau es eh, teicu, drīzumā būs mums jāatstāj, un tad mēs varēsim turpināt diskusiju. Junker kungs, jā, priekšsādātāji, es ar eh, lielu gandarījumu atzīmēju, ka vairums runātāju principiāli piekrīta komisijas pieejai, proti to, ka pastāv šis uh, tikumīgais trīsstūris uh, - budžeta konsultācijas, struktūrālās reformas un investīcija politika, kas orientēta uz izaugsmi un nodarbinātības veicināšanu. Un kopā ar, un to ir jāmin kopā ar investīciju programmu. Es domāju, ka visi būs pamanījuši, Tā nav investīcija programma, kuru finansē no deficīta un parādiem, un pilnīgi pretēji. Tā piedāvā nelielu starta kapitālu no Eiropas uh, publiskajiem līdzekļiem, bet uh, principā šī investīcija programma ir aicinājums uh, privātiem sektoram sniegt savu ieguldījumu mm, investīciju veicināšanā. Politika ir jārauga kontekstā ar realitāti. Ir pietiekami daudz naudas, apritē ir pietiekami lieli kapitāli, bet kapitāli neatrod ceļu uz reālo ekonomiku un it īpaši MVU. Un pamatprincipa investīcija programmā ir tāds, ka kapitāls tiek mobilizēts reālajā ekonomikā bez papildus nodokļiem un bez deficīta. Uz parādiem balstītas investīciju programmas ilgtermiņā nesniedz nekādu pievienoto vērtību. Un tāpēc uh, tas veids, uh, kā mēs esam iecerējuši šo investīciju programmu, ir uh, balstīts uz pieredzi, kas gūta uh, ņemot vērā neveiksmīgās investīciju programmas 70. gados un vēlākos uh, mēģinājumus šajā virzienā. Es neaicinu uz uh, budžeta taupību. Taupība budžetā nav pašmērķis. Budžeta mērķis ir, tas uh, var radīt uh, sociālo nevienlīdzību, kas rāda kaitīgas uh, sakas attiecībā uz sabiedrības saliedētību. Bet uh, man ir jāpiekrīt tiem, kuri teica, ka budžeta konsolidācija uh, nav sinonīms taupībai. Mēs ilgtermiņā nevaram tērēt vairāk naudas, eh, nekā ir mūsu rīcībā. Un tas ir pilnīgi bezatbildīgi stāstīt uh, Eiropas uh, pilsoņiem dažādas muļķības. Protams, ka mums visiem nav uh, jā, jābūt uh, viensprātis par uh, taupības politiku. Jebkurā gadījumā uh, Es eh, nedomāju, ka komisija aicinātu mm, valstis eh, palielināt savus eh, deficītus. Nē, tas ir nepareizais ceļš. Ir nepieciešams īstenot stingru politiku, bet tas uh, nav pretrunā ar to, ka politika orientējas uz izaugsmu un nodarbinātības veicināšanu. Otrakārt, uh, ņemot vērā tos ele elementus, kas ir nepieciešami, lai orientētu politiku uz izaugsmu un nodarbinātību. Mēs nevaram to aizstāt ar to, ko neesam izdarījuši, kā to esam konstatējuši pēdējo gadu laikā. Šobrīd mēs gatavojam uh, četru prezidentu ziņojumu un 12. februārī parlamentā es šo četru prezidentu vārdā sniegšu analīzi par krīzes cēloņiem, kuru esam piedzīvojuši un kur, no kuras pašlaik mēģinam izkļūt. Un šo iemeslu vidū ir redzams, ka mūsu politika nav bijusi pietiekami stingra un ambicioza šī analīze ir zinātniski neapstrīdama un tā kalpos par pamatu visām Eiropas Savienības eh, politikām nākotnē. Un kāds man jautāja, kā komisija var reaģēt uz uh, Cipras kunga uzvaru Grieķijā. Es uh, viņam jau esmu divreiz pa telefonu to teicis Protams, ka mums ir jāņem vērā Grieķijas tautas paustā grība vispārējās vēlēšanās. Es novēlu veiksmi. Bet ņemot vērā tās diskusijas, kas notiks rītdien, ir jāņem vērā viena pārliecība, cita pārliecība Tā ir viena valsts, kas ir paudusi savu, eh, savu demokrātisko gribu, ir arī citi parlamentāri viedokļi. Pilnīgi piekrīt, ka mums ir jākorīģē un jāsakārto zināms, ka es mūsu politiku, bet mēs eh, nemainīsim tagad visu, tāpēc, ka ir bijis tāds vēlēšana rezultāts, kurš vieniem patīk, bet citiem nē. Es. Um, runājot mūsu eh, Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Šulc vārdiem, kurš uzstājas Vācijas televīzijā, arī sacīja mums, mēs eh, ne, negaidījām Grieķijas rezultātus, lai mainītu politiku Eiropā. Manis vadītā komisija. Pēc eh, tagad trim mēnešiem, pat pēc trim nedēļām, varētu teikt, pēc investīciju plāna sagatavošanas ir pieņēmusi paziņojumu par elastīgumu stabilitātes paktu ietvaros. Manis vadītā komisija uzsāks darbu pie vienotā enerģijas tirgus. Tas ir darba kārtībā februārī. Mēs esam uzsākuši darbu pie vienotā digitālā tirgus Eiropā. Līdz ar to gribu teikt, uh, atrodas kustībā, tā nav ne konservatīva, ne reakcionāra. Mēs esam izdarījuši secinājumu no pagātnes par pagātnes kļūdām. Mēs eh, strādājam pie politikas, kas būtu virzīta uz izaugsmi. Es tādu vēlos, kas no, nu, eh, būtu arī vismazāk infla, inflacionistiski iespējama, kas da, radītu darba vietas. Es ņemu vērā grieķu eh, rezultātus, bet mums ir jāņem vērā arī Grieķijas balsojums. Turpin uzskatīt, kā ļoti nozīmīgs ir manis nosauktais stabilitātes trīs stūris, budžeta konsolidācija, investīcijas izaugsme ir pašā pamatā, un investīcijām ir uh, jābūt ar niansētu skatījumu tad, kad komisija piemēro stabilitātes izaugsmes paktu un turpina uzskatīt, kā investīcijas nevar finansēt, palielinot aizņēmumus un eh, ceļot valsts parādu. Tad, kad dalībvalstis iemaksā Eiropas investīciju fondām jaunajiem instrumentiem, kuru instrumentam, ko mēs devējam par FC, pilnīgi skaidrs, ka e, divpusējos maksājumus nevar iekļaut valsts e, parādos, un tāpat atsevišķīs investīcijas, kas ietilpst transnacionālo projektu, e, īstenošanā ir skatāms citā veidā nekā investīcijas Eh, novirzītas valsts interesēs. Bet jūs redzēsiet, kā pēc pieciem gadiem varēs teikt, ka komisija, ja izpratne bija pareizi, jo komisija piedāvāja investīciju plānu, fleksibilitātes noteikumus, un pirms trim gadiem pirms trim gadiem skatījums uz šo investīciju plānu būtu bijis pilnīgi atšķirīgs. Šobrīd situācija ir atšķirīga. Es vēlos, lai mēs izstarotu makroekonomiskus pasāku, eh, pasākumus, bet arī tādus pasākumus, kas ietekmē tik vienu pilsoni. Ir principi, bet ir arī cilvēki. Jā, Junker. Liels paldies, Junker kungs. Tagad mēs turpināsim mūsu diskusiju, bet es saku lielu paldies Junkara kungam par klātbūtni, arī par atbildēm. Un mēs abi jau tāpat uh, tiksimies vēl. Nezinu, kā mēs turpināsim mūsu diskusiju, droši vien tādā pašā ritmā kā iepriekš. Tagad uh, Polijas senāta vārdā došu vārdu Vidbrota kungam. Dziękuję bardzo, <clears throat> panie przewodniczący. Ja bym chciał Pateicos priekšsēdētājiem. Paldies par eh, to, ka sarīkojat šo tikšanos. Šī starpparlamentu eh, nedēļa ir brīnišķīga iespēja vairot Eiropas Savienības pārvaldes struktūru demokrātisko leģitimitāti. Uh, Un jautājumi, par kuriem šodien runājam, ir absolūti izšķiroši nozīmīgi mūsu visu nākotnē. Mēs eh, Polijā liekam milzīgas cerības uz eh, šo te investīciju plānu, Junkera plānu, kur pamatā ir jaunu resursu piesaiste, jaunu strateģisko investīciju piesaiste. Junkera kungs jau norādīja bieži, uh, Vien eh, tas vēlns eh, slēpjas detaļās, mēs šo teicienu visi zinām, un arī šajā gadījumā mēs vēlamies, lai būtu tāda jaudīga, spēcīga ietekme šim fondam, lai tas nebūtu tāds skaists eh, plāns. Un komisija šeit optimistiski vēsta par 21 miljārdu valsts naudas uh, likšanu lietā, lai desmitkārt lielākas privāto investīciju summas uh, piesaistītu un iedarbinātu kop, kopsummai pārsniedzot 300 miljārdus. Vai tas ir reāli, vai tas ir iespējami, vai privātais sektors uzķersies uz uh, šī āķa, uz šī 21 miljārda? Mm, ieguldot savu naudu šādā riskantā pasākumā. Un uh, te ir jāskatās uz to, kādas līdzekļus Eiropas Savienība ir gatava likt galdā, lai eh, garantētu šo investīciju atdevi. Ir šīs project bonds, pro, projektu obligācijas, kas eh, tika pieteikts 13. gadā, un eh, tiek runāts par to, ka privātās investīcijas būs ar 15 kārtīgu atdevi. Nu, par to man māc šaubas. Paldies! Gribēju jums darīt zinām sakojošu lietu. Mums ir pieteicies ārkārtīgi daudz runātāju. Es nezinu, vai mēs visi pagosim līdz 11. izteikties. Mēģināsim, bet zināt, ka no 11. mēs strādājam komitejās, un tāpēc jo īsāk jūs izteiksieties, jo labāk. Un tagad eh, nākamais runātājs ir Deivisa kungs. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšstādātāja kungs, liels paldies par šo iespēju. Tā ir brīnišķīga iespēja, mēs to visu spējam novērtēt. Vēlējos trīs lietas sacīt. Pirmām kārtām, Eiropas Savienībai un tīpaši Eirozonas eh, valsts ir sasniegušas brīnišķīgus rezultātus aizdītajos piecos, sešos gados. Esam eh, tādu fiskālās stabilitātes dimensiju izveidojuši ar šo te divpaku, sešpaku, monetārā savienība, banku savienība. Uh, un kur katru brīdi par realitāti kļūst kapitāla tirgus savienība. Tas viss ir jāveic, protams, balstoties reālos, pamatotos apsvērumos, jādara tas, kas ir jādara, bet kā tas bieži vien cilvēku dzīvē notiek, mēs esam pieņemuši pareizus, smagus, grūtus lēmumus tikai tad, kad mums tā bijusi cita izvēle, kad ir jau mums piemeklējusi krīze. Taču, nu, tomēr šie lēmumi ir pieņemti, tagad uh, virziens ir mainīts un uh, par to mums pienākas uzslavas taču politisko plānu šī bilance ir pārmēru tāda eh, mm, reakcionāra bijusi, eh, reaģējot uz krīzi, uz, uz pēckrīzes laikiem. Eiropas centrālbankas šī naudas drukāšanas programma, kvantitīva īzinga, eh, tā tiek kritizēta, bet šīs programmas ir sekmīgas, efektīvas, pie amerikāņiem ir īpaši. Un, lai kāda politika tiktu plānota, tā ir jābūt balstītai uz noteikumiem, uh, Um, tā ir jābūt balstītāji vienlīdzībā starp dalību valstīm. Nedrīkst uh, pieļaut to, ka turpinās kādas īpaši labvēlīgas atlaides vai pielaides uh, vienai valstī, bet citai tādas netiek atvēlētas. Tas viens. Trešām kārtām. Ceru, ka tiks panākt um, vienošanās kompromiss arī ar Grieķiju. Bet uh, šāda nolīguma, šāds nolīgums nedrīkst nākt par uh, par to cenu, ka tiek upurēti ievērojamie sasniegumi, ko nu pat minēju. Ir panākts jau ievērojams progress struktūrālo reformu ziņā vairākās Eiropas Savienības valstīs, reģionos, jo īpaši Grieķijā. Un, lai nu kas, bet nedrīkst tagad šeit radīt tādu perversu stimulu citām valstīm rīkoties līdzīgi, kā to labprāt izdarīt varbūt jaunā Grieķijas valdība. Paldies, Devis kungs. Eh, Dāmas un kungi, būtu labi, ja mēs varētu ierobežot runas laiku līdz vienai ar pus minūtei. Un tagad došu vārdu Zaurab kungam no Spānijas parlamenta. Sí. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšsādētāji. Mums eh, Eiropas Savienībā ir jāpanāk izmaiņas, lai sociālajie, neko, tāpēc, ka ekonomiskie un sociālie rezultāti ir bijuši trūcīgi. Un, manuprāt, no komisijas priekšsēdētāja eh, puses norāde uz fiskālo harmonizāciju ir neliela. Fiskālā harmonizācija Eiropas Savienībā cīņā pret lielo uzņēmumu peļņas eh, delokalizāciju ir nozīmīgi, lai varētu panākt fiskalitāti, kas ir progresīvāka, kas dotu iespēju uh, gūt divējādus labumus. Pirmkārt, bagātības pārdalīšana eh, un ienākumu pārdalīšana ir viens no Eiropas Savienības centrālajiem mērķiem. Domāju, ka šajā ziņā mums ir jāvirzās uz priekšu un šajā uh, Eh, stabilitātes trīs stūrī, ir, eh, ko pieminēja eh, komisijas priekšsēdētājs, ir jāpiemē, jānorāda vēl viens valsts, kas ir fiskālā harmonizācija. Mums ir jāuzlabo bagātības pārdalīšana. Tāpat arī tas palīdzētu atveseļot ekonomiku, veidot darba vietas un uh, palielinātu produktivitāti. Tāpēc saskaroties ar pārliecīgu e, taupīgumu, es gribu e, atbalstīt ekspansīvu pārdalīšanu. Un noslēgumā priekšsēdētāji es vēlētos uzaicināt komisārus apmeklēt nacionālos parlamentus Mēs gribētu Spānijas parlamentā šajā e, e, Eiropas semestrī redzēt ekonomikas lietu komisāru. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu Eiropas parlamentu deputātē Fedenes kundzei. Um. Pateicos eh, priekšsēdētājiem. Domāju, ka ir jārunā par diviem pamatjautājumiem. Pirmkārtām eh, mūsu politiskās plānošanas eh, pamats kodols un otram kārtām darba metodi. Runājam par mūsu lēmumiem, izvēlēm pēc būtības. Domāju, ka ehm, šo te rekomendāciju kvalitāte ir jāvērtē tikai un vienīgi pēc rezultātiem, ko tās dod. Ir pagājuši jau seši gadi, kopš krīze mūs piemeklēja, un mēs dzīvojam stagnācijas, deflācijas, bezdarba apstākļos. Uh, Es domāju, tas ir skaidrs apliecinājums tam, cik sekmīgi ir, sekmīgas ir bijušas mūsu izvēles. Darba metode. Tā nav bijusi kopienas metode. Un ir jāizmanto šis brīdis, lai uh, uz mirkli apstātos, pārdomātu un pieliktu punktu šai trojku būšanai. Ir jāpāriet pie demokrātiskas parlamentāras uh, lemšanas metodas. Līdzinājā darba metode tikai visus sarežģīja un nedod nekādu labumu. Otram kārtām. Uh, valstu starpā pastāv ievērojams atšķirības, un tas ir sprādzien bīstams uh, maisījums. Uh, noteikumu ievērošana jau var tikt uz, uzskatīta par uh, opcionālu. Uh, visi prasa elastību uh, lēmu noteikumu ievērošanā. Tāds nedrīkst turpināties. Paldies! Paldies, Ferēras kundze, arī par to, ka ievērojāt atvēloto. To runas laiku. Tagad Gerērī kungs no Itālijas senāta. Thank you, Mr. President. Pateicos priekšsēdētāji. Piekrītu, lai reaģētu uz šo te leģitimitātes deficītu Eiropā visām institūcijām. Uh, ir jāstrādā maksimāli godprātīgi, jāveido efektīvāka politika, jo īpaši ekonomiskās atjaunotnes, uh, restartēšanas uh, politika, jo citādāk populisti un eiroskeptiķi uh, aizteiksies mums priekšā. Lai izrautos no stagnācijas, deflācijas, bedres, mums ir, protams, nepieciešams valstu līmeņa reformas, bet arī sabalansēta, līdzsvarota tāda politiskā, politiskie plāni un programma Eiropā, kas sekmē jauninājums, izaugsmi Eiropā visos līmeņos, kas piesaista investīcijas, kas um, uh, paaugstina šo švako pieprasījumu un novērš struktūrālus trūkumus. Un tas ir jāīsteno Eiropas Savienības un Eirozonas līmenī, ne tikai un ne vienīgi valstu līmenī, kā tas ticis darīts līdz šim. Tātad valstu politisko programmu koordinācija ir nepieciešama, bet tikai uh, tādā, uh, ar nosim, ka tas ir tādā Eiropas skatījumā, redzējumā, ka ir izaugsme visā Eiropā. Uh, ka tiek līdzsvaroti fiskālās un monetārās politikas instrumenti tādās adekvātās proporcijās mērķu sasniegšanai. Um, un mums ir jāskatās, kur Eiropas griezumā ir nepieciešami uzlabojumi. Šeit ir kopienas pieeja vajadzīga, spēcīga kopienas pieeja starp institucionālā kontekstā un skopdarbībā īstenota, iesaistoties komisijai, parlamentai, Eiropadomēji un valstu parlamentiem. Tātad, mans galvenais sakāmais, kā rast šo li lielākā mērā līdzsvarotu ekonomikas eh, programmēšanu, eh, izraujot eh, šo, šo, šos lēmumus, šo lemšanas procesu no Eiropadomas ķetnām un atņemot diktātu vienai otrai Eiropas valstī. Un tagad vārds Hongkongam, Vācijas Bundestāga pārstāvam. Jā, paldies priekšstādātāji. Manuprāt, mēs šeit uh, noturam ļoti interesantu diskusiju un gribēju piekrist uh, iepriekšējiem runātājiem un piekrist tam, ko teica Junkara kungs. Viņš teica, ka viņš apbrīno Grieķijas tautu par tās drosmi, un es domāju, ka šī atzinība mums te ir jāpauž. Uh, Un šobrīd mēs diskutējam par uh, situācijas izvērtējumu bilanci. Un, ja mēs raugāmies situāciju Grieķijā, tad jāteic, ka bilance ir vienkārši katastrofāla. Junkara kungs iepriekš teica, ka uh, tiek veikts uh, ietekmes izvērtējums uh, par to, kādas uh, Sociālās sākas rada trojkas programmas Grieķijā, un, manuprāt, šis uh, izvērtējums vai nav noticis, vai arī ir ignorēts. Un mums vajadzētu izmantot šo iespēju, lai apspriestu arī citus pasākums, kas, manuprāt, nu, primāri ir neoliberālas programmas, vai to pamatā ir neoliberāli kritēriji. Un ir nepieciešams pārorientēties, kā jau to prasa arī daudzi uh, Nobela ekonomikas uh, prēmijas laureāti. Ir jārunā par atšķirībām bilanču atšķirībās, uh, par progresīvu nodokļu politiku, finanšu darījumu nodokli Eiropas līmenī un par sociālās veicināšanas programmām, it īpaši Eiropas ziemeļos. Liels paldies un kaut kungs tagad došu Gilkinē Eh, kungam no Bēļģijas parlamenta. Eh, eh, paldies, priekšsēdētāji, paldies par uzaicinājumu. Šī tikšanās ir nozīmīga, bet tā nesamazinās, neatrasin, neatrisinās demokrātijas deficītu visam, kas notiek, kā arī sociālo un vidas līdzsvaru trūkumu. Tomēr mēs jūtam, ka tiek veklēties spēja šo līdzsvaru atrast ar dažādiem plāniem, ņemot vērā sociālos aspektus, e, centrālās bankas pasākumi, paturot iespēju veikt dziļāku analīzi, bet tas nav pietiekami, tas ir pārāk lēni, un deflācijas situācija rāda to, ka mēs neesam gājuši pa pareizo ceļu. Nākotnē gribu uzsvērt trīs virzienus. Pirmais attiec uz Junkera investīciju plānu. Var rasties jautājums par summām, uh, Eh, par eh, substitūcijas efektiem attiecībā pret citām dalībvalstu politikām, reālā mm, investīciju iespējām un vadlīnijām, kas notiks ar šīm investīcijām. Un tas jau būtu otrais virziens, ko es gribētu uzsvērt, ka ir jābūt redzējumam konkrēti enerģijas ziņā par enerģijas taupīgumu, par uh, tās izmantošanu, pār darba vietu veidošanu, tas ir nozīmīgi arī ģeostrateģiskā ziņā, kurā Eiropa ir ar nozīmīgu lomu, ņemot vērā gan to, kas notiek Krievijā, gan tuvajos austrumos. Un trešais virziens ir padziļināšanas jautājums. Mēs esam daudz runājuši par e, budžeta aspektu valstīs, kur notiek kontroli, bet mums ir jādomā arī par nodokļu harmonizāciju, par e, cīņu pret nodokļu dempingu, un ļoti žēl, ka Junker kungs šos elementus neuzrādīja par prioritāriem. Paldies, un tagad vārds Simona kunga no Eiropas parlamenta. Die Wahl am vergangenen Sonntag hat Manuprāt, vēlēšanas pagājušajā svētdienā pierādīja vienu lietu. Ja diskusija nav konstruktīva un vērsta uz nākotni, tad uzvarēs tie, eh, kuri galvenokārt arī ir šeit, kuri vēlas eh, sagraut mūsu Eiropu, sagraut eiro. Eiropa ir mēģinājusi visu, lai mēģinātu panākt valsts nostājas mājiņu reizēm, ir pieļautas arī kļūdas, tas ir normāli, jo dalībvalstis ir dažādās situācijās, dažādos kontekstos, un viena recepte visiem nedara. Eiropas komisija mēģināja sagatavot uh, priekšlikumus, kas uh, attiecas uz visiem, kas arī šodien izskanēja, tur tika pieminēta elastība, bet uh, ne jau tāda budžeta elastība, kas daudziem šķiet nepareiza. Konvestīcija mēģina, komisija mēģina izveidot investīciju programmu bez jauniem parādiem, bet ja mēs rūpīgi papētam šo, ko ir sagatavojis komisija un Junkera kungs, tad konstatēsim, ka daudziem, daudzos jautājumos, kurus mēs uzdodam, daudzās bažās, kas uh, ir uh, cilvēkiem parādās uh, ceļš uz nākotni. Proti, nav jau jēgas vienam vainot otru Tas uh, iet nedaudz tālāk, un ja mums izdosies nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamenta diskusijā nākamo nedēļu, nākamo mēnešu laikā šo diskusiju veidot tā, lai cilvēkiem radītu iespēju, ka mēs vēlamies atgriezt Eiropu uz pareizā ceļa, proti uz labklājības ceļa, tad visās valstīs, visās vēlēšanās parādīsies tāda pati problēma ka uzvar tie spēki, kurus mēs nevēlamies. Tas nevar būt mūsu mērķis. Paldies, Simona kungs! Dāmas un kungi, laika mums vairs nav atlicis, nav daudz došu vārdu Zīkungam, Pukum kungam, Ma Matiesa kungam, un pēc tam uh, mūsu trim referentiem būs uh, īsa iespēja izteikties. No 11.15 mēs uh, atsākam darbu citās telpās, komitejās. Tagad uh, Sadzīkungs no Somijas uh, parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, ir jābūt īstām procentu likmēm, ko regulē tirgus, nevis mākslīgi regulētām. Eiropas sākumā vēlējās harmonizēt eh, procentu likmes, eh, tās nokritās, piemēram, no 8 līdz 3 procentiem, un nebija nekāda brīdinājuma signāla pirms 2010. gada valstīm par to, ka tās nepareiz organizē savu ekonomiku. Un tad valstis tika spiestas izvēlēties dažādas uh, politikas, lai realizētu struktūrālās reformas un uh, no, atbildīgu nodokļu politiku. Un tagad, kad uh, da, banka pērk uh, dalību valstu fiskālos instrumentus sekundārajā tirgu, tas uh, ļauj harmonizēt procentu likmes un uh, augstas procents likmes nāk eh, da, par labu ekonomikas attīstībai daudz vairāk nekā jebkādi eh, likumi un normas. Un eh, valstīm tiešām būtu vajadzēts, vajadzētu būt šim salīdzinošajam pārskatam. Ja procentu likmes ir augstas, tad valsts ir labāk pastrādājusi, ja tās ir zemas, tad Tad, uh, kā tad ir ar to labi organizēto politiku? Politiķiem arī ir atbildība par ekonomiku. Paldies, Zazīkungs un tālāk Kukums kungs no Kīpras parlamenta. Kundzes atvainojas. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos teikt uh, vai komentēt Junkerkungu komentāru par eh, sarežģītiem mehānismiem <clears throat> Eiropas līmenī. Eiropas pusgads, eh, divpaka, sešpaka un viss pārējais. Jā, viņam ir taisnība, tas viss ir tiešām kļūst ļoti sarežģīts, bet es tomēr nedomāju, ka to visu varēs vienkāršot, eh, vienlaicīgi realizējot politikas, kas būtu piemērotas dažādām situācijām dažādās dalībvalstīs. Eh, ir viena lieta aprakstīt uh, mehānismu arhitektūru, aprakstīt atsevišķus komponentus, uh, eh, bet galu galā uh, viss ir atkarīgs no tā, kas ir realizējams reālajā pasaulē. Un šie te tālajošie mērķi var būt tā īsti uh, nerisina uh, reāls problēmas atsevišķās dalībvalstīs Eiropas Savienībā, tā kā ir jāraugās uz vispārējo virzību. Ja mēs kaut galā esam gatavi investēt taupībā, un ja tas ir uh, mērķis šai skaistajā arhitektūrā, tad tas atsevišķu valstu problēmas neatrisinās. Izskanēja arī komentārs, kā piedegušās teikā nevar uh, vainot miesnieku, bet eh, kaut kas ir jāmācās. Ja recepte ir nepareiza, tad uh, eh, steiks arī nekāds garšīgais neiznāks. Paldies! I share the opinion of Mrs. Chig es piekrītu Čigānas kundzei par to, ka nacionālajām uh, dalību valstis uh, ļoti gausi ievieš eh, komisijas rekomendācijas, eh, ieviešot eh, struktūrālās reformas, pat neskatoties uz to, ka šīs rekomendācijas ir ļoti saprātīgas. Var jau būt, ka vajadzētu padarīt tās obligātas dalību valstīm. Mans nākamais jautājums attiecībā uz investīciju uh, plānu Eiropai, kas pazīstams kā Junker plāns, nu tas dod pamatu zināmam optimismu plurālismam mm, un ļauj ticēt, ka radīsies darba vietas un palielināsies investīcijas, bet es baidos vai bažījos par to, kas tad būs patiesā lāgum, labumu guvēšanī gadījumā, vai tās būs bagātās valsts, kam pietiks līdzfinansējumu, lai apgūtu šos līdzekļus. Eh, bet eh, tās valstis, kuras ekonomiski visvairāk var būt, eh, tām ir vajadzīgs šis atbalsts, viņas vienkārši nespēs gūt no tā labumu. Matijas kungs no Eiropas parlamenta, lūdzu. Kunze. Paldies, priekšsēdētājs, vēlējos uzsvērt tikai vienu punktu. Mēs tiekamies katru gadu, un es vēlos sveikt savus kolēģus no dalībvalstu parlamentiem. Katru gadu Eh, mēs nonākam pie tā, ka mēs neko nevaram apdraudēt, mēs nedrīkstam apdraudēt panākto eh, pro, progresu un tā tālāk, bet mums vajadzētu būt eh, nopietnākiem. Nu, protams, ka ir jāņem vērā sasniegtie rezultāti. Bet mums nav bijis rezultāti, kas būtu palīdzējuši izvilkt Eirozonu no krīzes. Uh, Mēs neesam panākuši arī makroekonomiskā līmenī labus rezultātus. Dažādi priekšlikumi, kas ir izskanējuši īpaši eh, saistībā ar šo Junkera investīciju plānu, būtībā aizmirst par tām valstīm, kurām nauda ir vajadzīga visvairāk, Dienvidē Eiropas valstis kurām līdzekļi nepieciešams vairāk. Nu, ir jau labi, ka mums tiek plānot visādi šādi pasākumi, investīcijas un tā tālāk, bet ir vārdi, vārdi, vārdi. Ir e, jātiek galā ar e, makroekonomisko nelīdzsvarotību. E, kāds no referentiem teica, ka struktūrālās reformas neietekmēs budžetu. Tās, tās ir meli, tās rada recesiju, rada darbvietu zaudēšanu. Paldies! Un tagad mūsu e, trīs e, referentiem noslēguma vārdiem e, došu vārdu. Un es lūdzu izpratni tiem kolēģiem, kas nevarēja izteikties laika trūkuma dēļ, jo mums sāksies parlamentāro grupu darbs. PAS 3C050 notiks ekonomisko lietu padomes sanāksme. Nodarbinātības sanāksme PAS 1A002. Tas ir eh, vienu stāvu zemāk. Un budžeta sanāksme notiks šeit pat pēc tam, kad beigsim savu sanāksmi. PHS 3 C050, nodarbinātība 1A002, budžets šeit pat. Tātad, noslēgumā došu vārdu mūsu trīs uh, referentiem. Vakts kungs, uh, e, Čigāns kundze un Jā, paldies priekšstādātā. Ņemot vērā ierobežoto laiku, izteikšos pavisam īsi. Manuprāt, diskusija pierādīja, ka nacionālajie parlamenti šobrīd Eiropas politiku vērtē atšķirīgi atkarībā no iekšēji politiskās orientācijas un, manuprāt, komisijas prezidenta Junkera kopsavilkums parādīja, ka virziens ir pareizais, un, manuprāt, arī kolēģis Zimons no Eiropas parlamenta ļoti labi rezumēja šo diskusiju. Es viņam piekrītu. Jā, nu, tas tiešām bija ļoti īsti un pragmatiski. Čigānis kundze. Jā, liels paldies. Uh, liela daļa no mūsu diskusijas eh, centrējās ap divām politikas iespējām - vai nu fiskālā atbildība, vai stimulācija un lielāki tēriņi. Es nedzirdēju pārāk daudz atbildes eh, no tiem, kuri vēlējās eh, tērēt vairāk, lai stimulētu izaugsmi, no kurien tad nāktu šī nauda. Ja valsts nevar aizņemties kapitāla un finanšu tirgos, kā tā var stimulēt izaugsmi, tas ir viens liels jautājums Otras, otrs punkts. Gribēju lielā mērā piekrist tam, ko teica Junkera kungs. Mums nevajadzētu uztvert līdzsvarotu budžetu kā taupības budžetu. Līdzsvarot budžets ir veselā saprāta budžets nav iespējams tērēt daudz vairāk nekā mēs nopelnam, un būtībā jau tas pašsaprotam. Otrs jautājums par struktūra reformām nepiekrīt tiem kolēģiem, kuri teica, ka struktūrālās reformas izraisa bezdarbu un lēnu ekonomisko izaugsmu. Tā tiešām nav. Un ja jūs vēlaties, lai investīcija pakotne strādātu, jums ir jāīsteno struktūrālās reformas. Ja ekonomika nav struktūrāli reformēta, tad investīcija pakotne vienkārši nedarbosies un nesniegs gaidīto labumu. Es uzskatu, ka lielas uh, nesabalansētības uh, problēmas uh, ir saistīts ar struktūrālo profilu reformu trūkumu daudzās dalību valstīs. Gribēju piekrist arī tam, kas tika sacīts par um, elastīgumu klauzulām fiskālajā paktā. Arī es te izturētos piesardzīgi, tā kā mēs te runājam par investīcijām, ir jābūt lielākai elastības iespējai, bet nedrīkstētu būt pārāk elastīgi, jo redzējām, ka šī brīža uh, fiskālās un ekonomiskās koordinācijas mehānisms ir darbojies un nesis uh, panākums. Liels paldies, Bērzes kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Diskusijas bija bagātīgas, un es nedomāju, ka tagad būtu jāizdara slēdzieni, bet jāpatur spēkā daži elementi. Uh, Un no savas puses, pirmkārt, eh, Junkerkungs Šulcekungs sacīja, ka mēs negaidījām Grieķijas vēlēšana rezultātus, lai eh, sāktu izmaiņas. Domāju, ka šis parlaments jau iepriekšējā sasaukumā, runājot par trojkas darbību bilanci, eh, izdarīja secinājums, kur ir jāņem vērā tālāk par šo stabilitātes Eh, trīs stūri starp investīcijām un budžetu stabilitāti, mēs riskējam sarežģīt lietas, bet mēs nedrīkstam noklusēt tā, nodokļu jautājumu. Pretējā gadījumā mēs redzam, kā tiek veidoti mehānismi, kuru um, pārdalīšanas eh, augļu labums mums iet garām. Treškārt, mēs visi atzīstam, ka nākotnes paudzēm nepietiekam investīciju jautājumus eh, ir visai prioritārs un varbūt pat nopietnāks nekā pārliecīgs iestīkšanas parādos jautājums. Tālāk ceturtais novērtējums. Daudzi pasvītro Junker plānu svarīgumu, bet no tā nekas neiznāks, ja tas netiks efektīvi īstenots un veikts efektīvs e, pēcdarbs un pēdējā piezīme struktūra reforma sakarā neviens nesaka, ka tādas nav jāveic, bet visiem vajadzētu sev jautāt, kā partneri tiek piesaistīti kādā ritmā un uh, kā garantēt reformu efektivitāti. Paldies! Es man... Paldies, Bereses kundze! Godājumās dāmas un kungi, līdz ar to esam pabeiguši pirmo diskusiju kārtu. Trīs komiteja sanāksmes sākas 11.15, un es aicinātu jūs ieskatīties sēžu plānā, lai redzētu, kā strādāsim tālāk. Paldies! Esam noslēguši sanāksmi.